ladies and gentlemen, uh, H. Dāmas kungi, 3.08, nu varbūt uh, divas minūtes par agru, bet sāksim darbu. Mums šodien ir uzklausīšana par ļoti svarīgu tematu. Apvāršanas 2020. Turpmākie gadi Eiropas Savienības izpētes politika. Izvērtējums un nākotne. pamatprogrammas izpētēji vienmēr ir bijušas ļoti svarīgas ITRA komitejai, kas ir atbildīga par galveno aktu, likumdošanas aktu sagatavošanu šajā kontekstā. Līdz ar to mēs arī esam līdzatbildīgi par uh, inovāciju politiku. Mēs tagad runājam par astoto izpētes pamatprogrammu, jo nākamajā sasaukumā šķiet jau varētu par devīto runāt. stratēģija 2026. Nezinu, vai tā ir laba doma. 2028. gada stratēģija. Neviens to nevarēs izrunāt, nu tas pārāk neveikli tā ir. Mēs strādājam pie ziņojuma. Mūsu referenti ir eh, Soledāda Kabezona Ruiz kundze, Es saprotu, jā, jūs esat mūsu galvenā persona šajā jomā. Mēs arī tātad runāsim par izpētes pamatprogrammu numur 9. Un šodien pie mums ir uzaicināti vairāk viesi kas uh, stāstīs savus domas un arī kalpos uh, iedvesmai. MVU, zinātnieki, pētnieki, akadēmiskā vide no mūsu programmām sagaida ļoti daudz, jo mēs nerunājam tikai par izpētes uh, kopienu tādā šaurākā izpratnē, kā tādu slēgtu klubiņu tikai zinātniekiem. Mēs gribam uzrunāt lielāku skaitu cilvēku. Mums jārunā par cerībām, gaidām, kas saistīts ar apvēršanas 2020 programmu. Divi ar pus stundas eh, šķiet Tas ir pārāk īs laiks, lai varētu šīs diskusijas izvērst tā ļoti plaši, bet, nu, domāju, ka mūs gaida interesants darba cēliens. Mums uh, uzklausīšana ir sadalīta divās daļās, divās kārtās. Ja drīkstu jūs lūgt. Pirmā daļa. Ko es lieku priekšā? Tātad mūsu viesi uzstāsies ar runām. Pēc tam mēs organizēsim diskusijas. Mums uzklausīsim runas, un tad deputāti varēs piedalīties diskusijās, un viesi savukārt atbildēs uz jautājumiem. Pirmā uzstāsies Soledādā Kabezona Ruiz kundze. Jūs esat ITRE īstenošanas ziņojuma par apvēršanas 2020 programmu autore. Nu, jūs noteikti arī var uzskatīt par profesionālu šajā jomā. Jūs esat um, strādājis pie šāda ziņojuma, kas ir nozīmīgs ieguldījums mūsu darbā, un tādēļ dosim jums vārdu sākumā. Mums šodien ir pieci runātāji, kopā ieskaitot referenti. Lūkšu jūs neizmantot ilgāk par 12 minūtēm, ja drīkstu lūgt jo, protams, diskusijas padara mūsu darbu tādu dinamiskāku. Referente runās par galvenajām vadlīnijām, un tad došu vārdu viesiem. Jūs varēsiet turpināt tātad uh, Ruika Bezonkundzes domu gājienu un arī pastāstīt to, kas jums sakāms solidāda lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man nav nolūka tagad nu, kaut kādas vadlīnijas nospraust, runājot par programmas pārstrādi. Es gribēju tikai uh, dažus uh, ievadvārdus pateikt pats svarīgākais ir šodien um, iesaistīties diskusijās. Šīs diskusijas, eh, šīs uzklausīšanas dalībnieki zina, ka eh, vidusposma izvērtējumā mēs vēlamies saprast, kādas ir bijušas problēmas, kas ir sasniegts. Mēs vēlamies pieņemt arī direktīvu, uh, 12.91. Eh, protams, mums ir jāveic daudz darba, lai to pat, paveiktu. Es gribētu šodien uzklausīt ekspertus, mūsu viesus, gribētu viņus arī sirsnīgi sveikt mūsu komitejā. Ir ieradušies eh, ēnu referenti no citām eh, politiskajām grupām, ETP, kolēģi, kolēģi no EKR grupas, no ALDE grupas, Geirlingas kundze, Marigal kungs no zaļajiem, kā arī Dēvids Borelī. Mēs visi strādājam kopīgiem spēkiem. šodien gribam. Uzklausīt zinātniekus. Un uh, paklausīties, cik efektīva ir bijusi uh, programma apvārsnes 2020 un kāds ir bijis tās ekonomiskais un sociālais nospiedums. Ja mēs runājam par programmas īstenošanu, ir jāmēģina apzināt, kas ir sasniegts un ko mēs varētu darīt, lai uzlabotu programmas uh, veiktspēju. Mums ir jārunā, protams, ne tikai par ekonomisko ietekmi, kas, protams, ir ļoti svarīga, bet mēs arī vēlamies uzzināt, kā apvārsnes 2020 varētu uzlabot Eiropas Savienības konkurēt spēju un e, kā tas ietekmē sociālo dimensiju un kohēziju kopumā. Paturot prātā visus šos aspektus, mēs varētu tā tad apspriesties par apvārsnes 2020 programmu. Mēs arī vēlamies iesaistīt pilsoņus šajās diskusijās. Un tas ir, protams, viens no svarīgākajiem jautājumiem. Mēs vēlamies, lai pilsoņi būtu ieguvēji arī pateicoties šai programmai, lai būtu vairāk kohēzijas Eiropā. Jūs noteikti atcerēsieties, ka 2010. gadā apvārsnes 2020 kļūpa par vienu no ES politikas stūrakmeņiem. Tagad ir jauns politisko spēku samērs. To mēs nevaram ignorēt. tās bija pārdomas, kurās vēlējos ar jums dalīties. Mums ir jāsaprot, cik efektīva ir bijusi apvērnas 2020 programma un kā uh, strādāt nākotnē. Paldies! Paldies par uh, ievadrunu. Pirmais runātājs Andrē Martinucī. Ilgspējas um, pārvaldes institūta direktors, viņš strādā arī kā asociētais profesors Vīnes universitātē. Viņš ir referents par FP7 ekspostu uh, izvērtēšanu. Viņa institūts veids tātad arī um, izvērtējumus šādiem programmiem. Mums, šādām programmām mums ir jāveic ne tikai eksposta izvērtējums, bet arī eksante. Tādēļ mēs gaidām priekšlikums ilgāk kā 15 gadus viņš ir koordinējis dažādus projektus ES pamatprogrammu ietvaros. Tas ir garš brīdis. Un ir izveidot arī e, internetā novērošanas sistēma. Jā, es tagad lasu jūsu biogrāfiju, profesora kungs, tas mums ir arī ļoti svarīgi. Kopīgi ar saviem partneriem jūs izvērējāt uh, pārvaldību, veicāt ietekmes izvērtējumu, kā izstrādāt eh, inovatīvas instrumentus eh, politikā, izglītībā un citās jomās. Un nesen jūs arī bijāt iesaistīts darbā eh, par tēmatu atbildīgu izpētu un attīstību, sabiedrība, MVU, jāsaka, ka tas noteikti palīdz uh, izpēti padarīt uh, tādu efektīvāku arī resursu ziņā. Kabezon Ruizes kundze izskaidroja mūsu pieeju parlamentā, un tagad došu jums vārdu kā ekspertam. Jūs tad varētu mūs iepazīstināt ar savu redzējumu. Paldies, paldies. Uh, Buzeka kungs, Kabezona Ruīsas kundze, paldies, ka mani uzaicinājāt uz šo uzklausīšanu un devāt iespēju runāt par uh, izpētes pamatprogrammām. Un mums, protams, ir jāna arī par uh, apvārsni 2020. Gatavojoties uh, šai uzklausīšanai, man tika uzdot trīs jautājumi, vai mēs esam izvēlējušies pareizo izvērtēšanas metodi, lai uh, Um, varētu vērtēt programmas efektivitāti, ko mēs varētu darīt labāk, un notika arī eksposte izvērtējums um, septītajai pamatprogrammai. Mēs skatījāmies, kā programma tiek īstenota vairāku gadu garumā, un jūs varat iepazīties ar mūsu ziņojumiem, ar relīzēm un savā prezentācijā es arī esmu pievērsies diviem jauniem projektiem, par ko vēl informācija nav pieejama. Tātad eh, pētījums par pilsoniskās sabiedrības organizācijām un Eiropas papildvērtību izpētē. Vai šis eh, sabiedrības izaicinājuma uh, griezums ir tas pareizais, bet mums ir jāskatās, kāda ir apvāršana 2020 struktūra kopumā. Eh, FP7 bija domāts kā tilts uz eh, šo apvāršanu 2020, un tas sastāv no trim pīlāriem. Trim pīlāriem katram ir atšķirīga loģika. Pirmajā uh, Pirmais eh, pīlārs uh, sasaucas ar um, izpētes institūtiem, tiek uh, veikti pētījumi, un jāsaka, ka mērķa grupa ir indivīdi, nevis valstis, uh, institūti vai cilvēku grupas. Nu, jāsaka, ka sistēma balstās uz zinātnisko izcelību un uh, ir daudz publikāciju, un jāsaka, ka ieguvumi šeit ir radošums un selektivitāte. Ļoti labi tādi gaišākie, radošākie prāti piedāvā idejas, pēc tam uh, izvērtējumu padomas. Uh, tos izskata un domā, ko darīt tālāk. Pēc septītās pamata programmas mēs zinām, ka ir šie izcilības centri Eiropā. Jāsaka, ka, protams, ir arī dažas problēmas, varbūt arī nevienmēr statistika par veiksmi ir tik precīza, bet mēs esam informēti, ka pētnieki šo uh, ietekmu uz sabiedrību uzskata par tādu uh, nepārāk precīzi. Un jāsaka, ka mēs mēģinām varbūt uh, šeit meklēt tādu kompromisu starp izcilību un ietekmi. Cevišķi ja aplūko šo 2020, apvārsnes 2020 uh, programmas uzbūvi. Tālāk otrais pīlārs galvenā mērķa grupa ir uzņēmumi, tiek domāts galvenokārt par inovāciju un, uh, ja varētu teikt, kāda valūta te izmantota, tā, tā, tā ir konkurētspēja un efektivitāte. Un, protams, var rēķināties arī ar darba vietu zudumu, jo cilvēkiem citreiz nākas uh, laist savā vietā tehnoloģijas darba vietā, un nevienmēr tas tiek uh, ņemts vērā, un visas uh, sabiedrībā valdošos izaicinājumus nevienmēr. Uh, izdodas pievārēt. Mēs esam daudz runājuši arī par uh, aprites ekonomiku, par dalīšanās ekonomiku, un nesen tika publiskots pētījums, uh, ka vajadzētu nevis, piemēram, uh, samazināt atkritumu skaitu, bet vispār izvairīties no atkritumu radīšanas. Bet īstenībā uzņēmuma interesēs ir radīt atkritumus un pēc tam radīt tirgus, kur tos, tā teikt, pārdot un, un gūt pēļņu, lai no šādas uzņēmē darbības domāšanas izvairītos, ir jāmaina, protams, paradigmas kopumā. Un trešais pīlārs - sabiedrības izaicinājumi. Vai mums tas vispār ir nepieciešams? Ja mēs domājam tā struktūrāli, tas ir nepieciešams. Jādomā par vairākiem argumentiem. Zinātne ir jāpietuvina cilvēkiem, un ja nebūtu šis sabiedrības izaicinājumi pīlārs, uh, tad mēs varētu runāt par tādiem atklājumiem, par uh, izpēti universitātēs un būtu arī šis, uh, šī industriālā līderība. Un tieši tādēļ mums šis uh, sabiedrības uh, aspekts ir nepieciešams, lai cilvēki vairāk varētu uzzināt vispār par to, kas notiek pētniecības centros. Uh, Otrs arguments - mums ir jāpiedāvā risinājumi, mums ir jāmaina lietu kārtība un ir jābūt arī uh, atbildībai kā vēl vienam valūtas veidam, runājot līdzībās. Un Trešais arguments ir jādomā arī par integratīviem elementiem e, pamatprogrammā. Abi pīlāri ir balstīti uz izslēgšanu un atlasi, un tie ir principi, kas ļoti daudzus cilvēkus interesētās puses programmā nevar iesaistīt. Un, ja mēs runājam par šo sabiedrības izaicināšanu, tad nu, e, šāda pieeja varētu būt pareizā, bet eh, vai tas patiešām ir uh, atmaksājies praksē un kā mēs varam izmērīt panākumus? Kādu lomu tad cilvēki var um, spēlēt uh, zinātnes uh, attīstībā? Mēs esam domājuši par vairākiem vaidiem, kā cilvēkus un zinātnes satuvināt. Uh, Pirmām kārtām cilvēki tā tad ir mērķa grupa konkrētiem pētījumiem, zinātnieki veic savu darbu, pēc tam atklājumi tiek publicēti, medijos tiek jauki skaisti stāsti izstāstīti, ko tad viņi ir uh, sasnieguši. Ja runājam par apvārsni 2020, tas ir pierādījis praksē. Protams, varētu domāt arī par mērtiecīgāku pieeju, par dažādu stimulu radīšanu, bet principā tas ir praksē sevi pierādījis. Uh, tiek veidotas arī pilsoņu observatorijas, kur ne tikai zinātnieki, bet arī indivīdi, privātpersonas apkopo datus. Tas arī ir bijis visai. Tā ir bijusi visai laba praksa, kas arī, nu, zināmā mērā ir atmaksājusies. Un personas, eh, per, privātpersona, var būt arī partneri, bet var būt arī konkrētas viņu pārstāvējušas organizācijas, tādas kā pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Pirms vairākiem gadiem tika domāts, kā varētu iesaistīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas zinātnē. Tas īsti nenes cerētos augļus. 6% no visām organizācijām FP7 tās bija pilsoniskās sabiedrības programmas un saņēma tikai 1% no kopīgā finansējuma. Viņi tātad bija partneri, bet nebija saņēmēji. Un FP FP7 un FP6 bija daudz lielāks pilsoniskās sabiedrības organizāciju skaits. Un jāsaka, ka daudzās, daudzos Eiropas projektos šīm organizācijām nav vietas, jo viņiem ir atšķirīga loģika vairāk tiek domāts ne par uh, zinātniskiem un izpētes atzinumiem, bet par citām lietām. Un jāsaka, ka, ka šī konkurēn, uz konkurence balstītā izpētes kultūra viņiem ir visai sveša. Ja mēs vēlētos uzlabot uh, arī ētiku, pilsoniskā sabiedrība varētu būt tādi kā aizsargi, un viņi varētu piedāvāt arī juridisko noteiktību, jo, protams, ka no sabiedrības arī var nākt ļoti daudz iedvesmas un stimulu, un ir arī daudz pētījumu, kas notiek neiesaistot sabiedrību vispār. Mēs to varētu mainīt, iesaistot uh, pilsoniskās uh, sabiedrības, uh, pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvis vismaz izvērtēšanā un varētu radīt arī īpašu programmu, lai arī sabiedrība varētu līdzdarboties pamatprogrammu satura noteikšanā. Ir arī īpaša programma, ko sauc vīzijas un programmas, kur uh, ir domāts iesaistīt vairāk interesēto pušu. Tātad, kā pietuvināt Um, zinātni privātpersonām. Kāda šeit varētu būt risinājuma? Nu, modelis nav neiespējams, bet uh, ja kaut kas tiek atklāts, lai tas pārvērstos inovācijā, tas prasa zināmu laiku, ir jāatrisina šīs jaunās teorijas, tad ir jārada tehnoloģijas, ražošanas procesi jātīsta, jāsadarbojas ar uzņēmumiem, un kamēr vēl šis produkts nonāk tirgu vai, vai pakalpojums vai produkts nonāk tirgu, tirgu un nonāk pie patērētiem, nu, tas, protams, prasa laiku un vēlāk tas, protams, arī ietekmē, tam ir gan sociāla, gan vides ietekme. Mēs šeit varam runāt par laika posmu no 5 līdz 20 gadiem. Un jāsaka, nu, prognozējot, vai šis uh, sabiedrības izaicināšanas eh, modulis ir nesis augļus, un nu, tas ir pārāk ātri, jo programmā jau nav tik daudz gadu. Mēs varam te mēģināt jau kaut ko izvērtēt, teiks Ante, eh, novērošanas sistēmu esam tā izvērtējuši. Uh, un skatījāmies, kā piemēram septītā pamatprogramma varētu ietekmēt uh, ilgtspējīgas attīstības mērķus, tie ir ANO mērķi, kas ir noteikti globālā līmenī, 200 valstis tos ir pieņēmušas un ir arī Eiropas 2030. gada stratēģija attīstībai, uh, Tādēļ mēs vēlamies uzzināt, vai FP7 ir šī nepieciešamā saspēle ar uh, e, nospraustajiem mērķiem. Jāsaka, ka rezultāti ir visai iepriecinoši. Tika runāts, piemēram, par veselīgu dzīvi, ilgtspējīgu attīstību, enerģētiku, apmēram 60% no projektiem, tātad divas trešdaļas no projektiem finansējuma tika piešķirti projektiem, kas labvēlīgi ietekmē šeit minētās nozars, šeit minētās jomas. Te, tie bija tātad ex ante izvērtējumi un tie bija visai mm, optimistiski. Kā to visu iedzīvināt pamatprogrammās, tagad šie pīlāri ir visai nodalīti, ja mēs šo elementu varētu, gribētu uh, labāk integrē. Mums ir jāiesaist pēc iespējas vairāk ieinteresēto pušu šajā secīgajā procesā. Nav tādas vienotas recepts pilnīgi visiem. Un tagad jāsaka, ka notiek mikromanagements, bet tāda centralizētāka pieeja nav izmantota. Un pēdējais jautājums, ko jūs man uzdevāt. Eh, bija saistīts ar dalību valstu piemēriem, nu to ir tik daudz, ko man vajadzētu vismaz divi ar pus stundas, lai visiem tiem pieskartos. Bet varētu jautājumu uzdot tā eh, vispārinātāk, vai ir kaut kāda Eiropas papildvērtība, vai Eiropa, eh, nu, kaut ko var izdarīt labāk nekā dalību valsts šajā plāksnē. Domāju, tas ir atkarīgs no eh, inovāciju jomas. Mēs esam veiki, veikuši vairākus pētījumus. Ir lielas atšķirības, ņemot vērā tādas jomas, kur ir augstas investīcijas, piemēram, infrastruktūrā vai arī tādās vairāk starpdisciplinārās jomās. Mums ir eh, jābūt vienkāršotākai pieeja, ir jābūt piekļuvēji datiem Un vai tas ir pareizais veids, kā rīkoties? Jā, un vai ir jāsaglabā šie trīs nodalītie pīlāri, varbūt, ka varētu kaut ko sapludināt vienā pīlārā. Mums katrā ziņā ir jāpietuvina šie zinātnes atklājumi cilvēkiem, zinātnes un, un, un privāta persona kopienām ir jāsatuvinās, ir jāizstrādā attiecīgi instrumenti, kas varētu labāk ļaut administrēt šos projektus, nevis nodarboties ar mikromanagementu. Paldies! Approach. Liels paldies! sociālo izaicinājumu pieeja apvāršana 2020 kontekstā. Liels paldies! Protams, ir jautājumi, komentāri par to, kā var mērīt ietekmi vai nacionālās paraugu prakses. Visi šie temati ir ļoti svarīgi mums. Paldies par jūsu uzstāšanos, profesor Kungs. Pārējiem pie nākošā temata. Būtībā te runa par Eiropas in inovāciju politiku un nevis tikai par pētniecību vienu. Vienīgie labuma guvēji iepretīm sadarbības projektiem. Un Eiropas inovācija padoms ideja varbūt šī ideja mums ir ļoti interesanta, būtu vērts saņemt vadlīnijas kā skatīt šīs lietas. Vadam, Vandas Sumadelt kundze ir mācīsies e, e, Eiropas institūtā, Eiropas politika un arī Frans, tas bija Ženēvā un Amsterdamā viņa mācījās franču valodu literatūru. Viņa ir bijusi politikas padomdevēja daudzās vietās un arī ir bijusi padomdevēja par pētniecības jautājumiem. Nesenā pagātnē pārstāvot ģēntes universitāti. Jūs ģēntes universitāti pārstāvat Eiropas institūcijās, un jūs esat atbildīga par attiecību uzturēšanu, tā sacīts jūsu dzīves gājumā, ar strateģiskiem partneriem un citu Eiropas Savienības um, biroju pārstāvjiem. Ļoti svarīgi, kā sasaistīt mūsu institūcijas, iestādes un kā to darbību saskaņot. Un um, jūs arī atbalstāt studijas Eiropas pētniecības telpā, un jūs esat pozitīvā veidā atbildīga par Flandrijas rektoru konferences darba grupas kas strādā pie Eiropas senības pētniecības izveidi. Un jūs arī darbojaties Flandrijas starpuniversitāšu padomē, un tās uzmanības centrā pavisam nesen bija sociālās un humanitārās zinātnes apvārs 2020 ietvaros, bet mums ja tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz eh, novatoras politiku un eh, Eiropas inovāciju padomi, jo šādi lēmums jāpieņem. Paldies vārds jums! Liels paldies par jūsu ievadvārdiem! Paldies eh, Kapizan Ruijas kundzei par to, ka viņi man uzaicināja šeit uzstāties vēl vienam vienai kolēģē paldies. Pavisam īsi par manu universitāti. Pirms stāstīšu par Eiropas eh, izglītības iestāžu starptautisko sadarbību. Ģents universitāte ir 13, eh, 14. vietā mm, starptautisko, starptautiskā izglītības iestāžu sarakstā, mēs arī SIS esam darbojušies, un es, mēs arī vairākus gadus jau bijuši līderi mm, sociālas humanitāro zinātņu pētniecības jomā. Kad es sāku gatavot šo sanāks, nebija daudz pieejams informācijas par, Eiropas, par izglītības starptautisko sadarbību, IASI, e bet tagad šķiet, ka tas pamatojas uz. Uh, tirgus pētniecību, un tas jūs nepārsteigs. Uh, ka galvenokārt Ģensa universitāte interesē pieprasījums tirgū. Tātad tas ir mm, studentu nodarbinātības birojas. Mūs interesē sadarbība ar Eiropas komisiju, ESI kontekstā svarīgi ir izveidot saikni starp ESI, tātad izglītības starptautisko sadarbību un struktūrālu fondiem. No budžeta viedokļa mēs uh, esam piedzīvojuši, ka septembrī mm, uzrunā par stāvokli Eiropas Savienībā Junkerkungs sacīja, ka nebūs īpaši budžeta ISC, bet. Es atvainojos, man ir jātiek galā ar PowerPoint prezentāciju. Tā tad eh, tagad ir runa par EFSI, Eiropas uh, strateģisko investīciju fondu. Tas ir veids, kā var sasniegt pētniecības savienību. Mēs aicinām atmaksāt uh, apvārsnim 2020 um, paredzētos uh, maksājumus, jo citā tas skaitē mūsu darbiem. Mēs esam pateicīgi Eiropas parlamentam par mūsu sniegto atbalstu. Uh, budžeta procedūras sākumā un arī attiecībā uz EFSI, e, šī strateģisko investāciju fonda, budžeta samazinājumu ierobežošanu. Tātad paldies par šo atbalstu. Lūdzu, arī turpmāk tā dariet. Mēs aicinātu jūsu valsts ekofinu ministru saskatīt investīcijas pētniecībā, uzskatīt tās par investīcijām, nevis par izmaksām vien. Un pēdējā rekomendācija ir tāda, mums ļoti nepieciešama atzinība, tiek par maz atzīts tas, ka universitātes paļaujas tikai uz grantiem, mēs neko neražojam, mēs nestādam, mēs it kā negūstam ienākums, tad kā mēs varētu gan atmaksāt aizņēmumus? Nauda ir paņemta no apārs 2020 un uh, arī no EFSI fonda inovācijām, taču, ja paraugāmies uz ietver programmu, tad mēs redzam, ka septītā, sastā uh, izpēc, uh, ietver programma ir vērsta tikai uz pētniecību, bet mums jādomā arī par inovāciju. Mums jāpievērš vairāk uzmanības pētniecībai un jānodrošina līdzsvars īpaši otrajā un trešajā pīlārā. Mums ir tāds spēcīgs ieteikums, mūsu skatījumā tas ir vienkārši, proti ieviest pētniecības rīcības. Mums jau ir <clears throat> otrajā pilāra paredzētas pētniecības un inovācijas rīcības, bet nav paredzētas pētniecības eh, darbības. Bet mums būtu jāiekļauj, ka sapvārsnī 2020 ir vērts izskatīt šo iespēju. Kāpēc jums tas būtu jādara? Ir bez labāka līdzsvara apsvērumu vēl daži citi apsvērumi. Piemēram, varētu ieviest pētniecības rīcības, un tas palīdzētu arī asociēto pētnieku Iesaistē bieži vien viņi ir politikas veidotāji, nevalstiskajās organizācijās, un viņi cieši saistīti ar mazaviediem uzņēmumiem. Mēs katrā ziņā atbalstām ģents universitātē daudzdisciplināro apvārs 2020 pieju, taču mēs domājam, mēs esam aizgājuši pārāk tālu ar to. Pētniecības eh, rīcība izveidu varētu būt atbildi uz rekomendāciju, ko sniedz um, pētniecības un attīstības ģenerāla direktorāta ziņojumu secinājumu. Tas varētu <clears throat> veicināt inovāciju. Un tad ir jādomā arī par fetu pavēršanu. EIC ietvaros tātad um, izglītības starptautiskai sadarbībai. Ja komisija uzskata, ka tas ir tikai traucējuši, tad mēs nevaram ar pētniecību nodarboties apvārsni 2020 ietvaros. Mēs esam dzirdējuši, ka Briselē norisinās diskusijas par vienīgo labumu guvēju iepratim sadarbības projektiem. Mūsu ieskats Ģents universitātē ir tāds, ka mums vajadzīga abi, jo vienīgie labumu guvēji liecina par Eiropas konkurētspēju, tas pamatojas uz izcilību, tas sniedz pievienoto vērtību, te būtībā nav nekādas alternatīvas. Lūdzu, saglabājiet abas opcijas. Tad jūs varēsiet arī nodrošināt labāku sadarbību nacionālajos un reģionālajos līmeņos. Bet tad ir svarīgi paturēt prātā vienkāršošana. Ja jūs nonākat pie vienkāršošanas, tad varētu būt vienots noteikumu kopums, kāds tas ir apvārsnī 2020, nevis jūs ražotas, veidot vēl visāds cits programmas ar, ar saviem noteikumiem katrai. Lai strādātu pie tā, ir jāpanāk plašāka integrācija Eiropā, bet jāsaprot arī krašķirības starp zinātni, novatorismu. Uh, Mēs Dzēnas universitātē uzskatām, ka tā ir lielākā problēma. Mēs atbalstām Eiropas komisiju, ka tā saka, ka apvārsnes 2020 nav kohēziju fonds, taču kaut kas ar to jādara, jo trūkst līdzekļu, jo, lai mestu tiltu no pētniecības uz novatorismu. Mēs uzskatām, ka ļoti grūti to panākt, tomēr individuālām dalībvalstīm ir jāstrādā pie struktūrārām reformām, tā kā mēs to darām Flandrijā. Mēs tur eh, CP padarām modernāku. Lūdzu, tad eh, saglabājiet tās darbības, kas virzīs Eiropas projektu tālāk. Tad ir arī izcelības schēma. Moitis kungs pagājušajā nedēļā paziņoja, ka šī schēma tiks paplašināta uz EFC, mēs katrā ziņā to atbalstā. Varētu arī padomāt par sinerģiju veicināšanu starp struktūra fondiem un apvārsni, bet tad ir svarīgi, lai sinerģijas tiktu veidotas programmu līmenī, strateģiskā līmenī, jo pat labani mūsu pētījuma ģens universitāte liecina par to, ka ir pārāk daudz terminoloģiska atšķirības starp, divām, starp šīm divām programmām. Nav arī um, laika grafika saskaņoti. Un grāmatvedības sistēmas ir ārkārtīgi atšķirīgas. Tas nav nekas viegli šodien strādāt pie sinerģijām. To lietu varētu padarīt vienkāršāk. Vēl viena lieta, kas mums skatījumā nav laba ideja palielināt budžetu kontaktu veidošanai un ceļošanai apvārsnī 2020, lai slēgtu šo plaisu starp zinātni un inovāciju. Mūsu skatījumā jau ir gan daudz budžetam pieejams. Mūsu skatījumā ir labāk jāmobilizē šie budžeti, lai um, samazinātu plaisu starp pētniecību un inovāciju. Jā, apvārsnes 2020 galvenokārt tavu finansējums ir jādod pētniecībā inovācija ķentes universitāte, kā jau saci, ir līderī, līderi sociālo un humanitāro zinātņu kopīgajos pētījumos. Mēs darbojamies visur Eiropā. Mēs tagad esam sākuši strādāt starp asociātiem pētniekiem un mēs vēl nevaram to paplašināt uz multidisciplināro pētniecību ar teku pētniekiem, vienkārši izsakoties mūsu skatījumā. Komisija ar um, asociēto integrāciju tagad ir paša procesa sākumā, tāpēc arī mēs tiekam uzskatīti par līderiem šajā jomā. Rekomendācijas galvenā rekomendācija no mūsu universitātes šai ziņā ir par kvalitāti tas sākas ar kvalitāti. Nē, satikusi nevienu ģentas universitātes pētnieku, kas man teiktu, ka ka viņš priecātos par uh, kaut kādu reklāmu. Viņam ir svarīgāk, viņš var nodarboties ar savu zinātni. Tad lūdzu domājiet par mētiecīgu budžetu sociālo un humāno, humanitāro ziņātņu KPI ietvaros. Kāpēc nepalielināt budžetu seju? šai jomai. Padomājiet arī par mazo video uzņēmumu un inovācijas asociāciju schēmu maziem nevalstiskam organizācijām jo parasti uh, šī joma ir tuvāk uh, nevalstiskajām organizācijām. Kā jau pirms dažām minūtēm teicu, pētniecības rīcība arī varētu būt vērtīga. Vēl viens temats, kas šeit noteikti ir pazināms, ESR kvalitātes uzlabošana. Mēs, ģens universitāte atbalstam eklau rekomendācijas. Sīk par to nestāstīšu, taču galvenais šeit sociālo un humanitāro ziņātu kontekstā ir tas, ka mums jālūdz komisija, lai tā labāk integrētu SSH šīs zinātnes izstrādes procesā. Mēs zinām, ka Eiropas komisija strādā pie sarežģītākas ietekmes definīcijas. Mēs ceram, ka ietekmi veids sociālās un sociālo komentāro zinātņu pētnieki, un šis fakts tiks ņemts vērā šajā jaunajā sarežģītajā ietekmes definīcijā. Pēdējais slaids ir par eh, Eiropas pētniecības telpu un eh, finanšu regulu. Te ir runa par vienkāršošanu, <clears throat> veidlapas pētniekiem, kas piesakās apvārsnī 2020 pēdējo dažu gada laikā mēs esam secinājuši, ka tur ir pieliktas e, vairāk sadaļas par ERA, ja Eiropas pētniecības telpu. Mēs to katrā ziņā atbalstām, taču dažkārt pētniekiem būtu vieglāk, ka e, sadars, kas ir aizpildāms institucionāla līmenī, jau tiktu aizpildītas iepriekš. Piemēram, e, izcilības eh, <clears throat> marķējums, tas jau ir tāda institucionāla lieta, ko komisija jau iepriekš varētu mm, aizpildīt un tā samazināt administīvo slogu gan eh, pētniekiem, gan pētnieku asistentiem mūsu iestādēs. Un pēdējais punkts par finanšu regulu. Komisija ierosina, lai budžeta ģenerāla direktorāts, nevis pētniecības ģenerāla direktorāts sāktu ar finansējumu pamatojot uz pētniecību. Taču mēs kā universitāte nedrīkstam pieņemt maksājumus avansā, tā mums ir problēma. Ir arī piedāvājums strādāt ar vienkāršotiem izmaksu modeļiem, tās sistēmas vietā, kas spēkā ir pat labā, un tā balstās uz izmaksu atmaksāšanu, jeb kompensēšanu. Mēs ģents universitātē nezinām, kurš izdomāja šo terminu vienkāršotie izmaksu modeļi, jo patiesībā mūsu universitātē ietekme ir pilnīgi pretēji. Tas rada tikai papildu slogu. Mēs ierosinājām saglabāt pašreizējo sistēmu, un šīs sistēmas ietvaros, tad mēs varētu vairāk strādāt pie vienkāršotiem izmaksu modeļiem, jo citiem partneriem un eh, dažu schēmu gadījumā, kā prizes, piemēram, vai vienību izmaksu gadījumā, kad ir runa par klīniskiem pētījumiem, ir vērts strādāt ar vienkāršoto izmaksu modeļu, bet visumā tas nedarbosies afārs 2020 kontekstā. Tāpēc lūdzu Eiropas parlamentu bloķē, bloķēt šīs idejas no nu, budžeta ģenerāla direktorāta attīstības zafārs. Lielas paldies! Lielas paldies! Un tagad es došu vārdu mūsu kolēģei, referentei Ruijas kundzei. Vārdu. Paldies priekšstādātāji! Paldies par šo prezentāciju, un man ir šāds jautājums. Pirmais uh, runātājs norādīja uz to, ka mums ir nepieciešama atklātība, ka pētījumu vai zinātnes centrā ir jābūt pilsoņiem, Tā pētījumiem jābūt orientētiem uz pilsoņu interesēm. Un, protams, sociālajās zinātnēs tā tas arī ir. Ir svarīgi domāt par pētījumu uh, radīto ietekmi, bet jautājums, kā to izmērīt, kādus kritērijus izmantot šai gadījumā. Kā mēs varam izvērtēt projektu sociālo un vidas ietekmi? Jūs runājāt par tehnoloģiju, tehnoloģijas attīstību un tās ietekmi uz zinātni, bet jautājums, kā to visu izmērīt projekta īstenošanas gaitā. Un lai mēs varētu arī orientēt dažādu pētniecības projektu ietekmi un virzīt pētījumus nepieciešamajā virzienā. Gentes universitātes pārstāve teica, ka ir daudz dažādi aspekti, kas jāņem vērā izvērtējot pētniecības projektus. Un tika pieminēts tas, ka uz rezultātiem balstīts finansējums var radīt lielu sarežģījumus arī pētniecības institūtiem ka eh, vairāk tiek tagad izmantoti aizdevumi, nevis granti. Gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis un kā šāda pieeja varētu izmantot, eh, atvainojos, ietekmēt dažādas nozares, jā, nākamajā eh, pētniecības pamatprogrammā granti tiktu aizstāti ar aizdevumiem. Tālāk par uh, izvērtējumu, kā mums uh, to darīt. Mums būs nepieciešama tad arī ex ante izvērtēšana. Vai jūs uh, sapratāt manus jautājumus? Es ceru, ka jā. Paldies, priekšsēdētājs. Turpina. Uh, tagad uh, uzstāsies uh, Kudrickas kundze, ETP, ēnu referente. Thank you. Paldies par jūsu prezentācijām. Tās bija tiešām interesantas. Mēs daudz ko uzzinājām. Gribu pateikties Kāpasons Ruīzes kundzei arī par ļoti interesanto braucienu uz Spāniju un Portugāli. Mēs tikāmies ar Uh, universitāšu rektoriem un zinātniski pētniecisko uh, institūtu vadītājiem. Mēs arī dzirdējām viņu vērtējumu par programmu apvārsnes 2020. Es domāju, ka vispirms mums būtu jānoskaidro, kāds ir jaunās pamatprogrammas mērķis, ko mēs vēlamies sasniegt Ja mēs pievēršam uzmanību tikai Zonenfeldas kundzes teiktajām no Ķēdes universitātes, jā, to mēs esam dzirdējuši arī no citiem un daudzkārt, bet ja mēs gribam veidot jaunu pamatu programmas koncepciju, un vēlamies sagatavot labu parlamenta ziņojumu balstoties uz apvāršņa 2020 uh, pieredzi, tad mums ir jāizvērtē, vai tiešām mērķis ir uh, ieviest visiem vienādus spēles noteikumus. E, es atbalstu pašreizējo finansējuma modeli, bet var jau izmantot arī citus fondus, piemēram, kohēzijas fondus, lai lai finansētu infrastruktūru, bet uh, pamatprogrammai vajadzētu rosināt ne tikai Eiropas Savienības tālāk izaugsmu un IKP pieaugumu, bet arī konkurētspēju tehnoloģiskā ziņā. Sa, uh, um, konkurētspēju salīdzinot ne tikai ar ASV, bet arī ar Ķīnu un Indiju. Tādēļ pirmkārt mums būtu nepieciešams turpināt Uh, stiprināt Eiropas Savienības konkurētspēju zinātnes jomā. Un jārunā arī par to, kā pētījumu un inovācijas rezultāti tiktu īstenoti praksē, un tāpat jādomā par humanitārām un sociālām zinātnēm. Bet viss svarīgākais ir virzīties uz tādu situāciju, kad izcilība un pētījuma kvalitāte Eiropas Savienībā arvien pieaug, un to mēs nodrošinam piesaistot uh, papildu grantus, lai tos varētu izmantot arī tie zinātnieki, kur līdz šim šādu finansējumu nesaņem, un būtu jāmazina arī atšķirības starp dažādiem reģioniem Eiropas Savienībā ceļot eh, zinātnes eh, pētījumu kvalitāti visā Eiropas Savienībā kopumā, ne tikai atsevišķās eh, tās daļās. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli, jo tā ir tā filozofiskā pieeja, kas, uz kuras balstās pētniecības pamatprogramma. Palūkojamies uz jauno pamat uh, programmu pētniecībai un inovācijām. Tad mums ir jābūt skaidriem par to, kādi ir mērķi. Paldies, saka priekšsēdētājs, par šo uzstāšanos. Tagad vārds Kristinā Batskai. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, mums e, ir jāizveido jauna pētniecības programma, bet pirms tam mums ir jākonstatē, kādas problēmas, kādi trūkumi ir pašreizajā programmā apvārsni 2020. Es ar lielu interesi uzklausīju jūsu um, prezentācijas, bet abi no jums runāja par uh, projektiem, kuri uh, veiksmīgi īsteno šo programmu, bet mani visvairāk interesē tas, kādēļ atsevišķās jomās rādītāji ir tik slikti. Tāpat nevaru rast atbildi uz šādu jautājumu, kādi cēloņi ir milzīgām atšķirībām starp dažu dalību valstu lielo, lielo intelektuālo potenciālu un uh, to, ka no otras puses ļoti maz pieteikumu ir iesniegts, u, lai saņemtu apvāršņu 2020 grantus. Jo šeit nav runa par to, ka trūktu potenciāli vai cilvēku resursu, bet varbūt jāsaka, ka vide nav labvēlīga, ka kapitāls ir pārāk sadrumstalots, ka netiek Eh, nav vēlmes uzņemties risku, veicot inovācijas, ka nav saiknes starp zinātni un uzņēmējiem, bet šie cēloņi mums ir jānoskaidro. Eh, otra lieta, eh, ko jūs pieminējāt un kas ir ļoti būtiski, es saprotu, ka ir tādi formāli šķēršļi, kas uh, liedz veidot uh, sinerģiju starp uh, apvārsni 2020 un struktūra fondiem. Pēc sinerģijas trūkums nozīmē, ka būtībā mēs izšķērdējam naudu. Minēšu piemēru. Tātad pētniecības. Protonu pētniecības centrs un uh, Eh, šeit būtu jāpiesaista eh, abu fondu finansējums. Un eh, mums pēc iespējas ir jāveicina sinerģija. Paldies. Tagad zaļo grupas vārdā uzstāsies Mara Galakungs. Paldies priekšsēdētājiem. Jā, manuprāt, šis jautājums ir izšķiroši svarīgs, domājot par Eiropas Savienības lomu. Šī programma ir ļoti vērienīga. Mums jau daudzus gadus pastāv pētniecības pamata programmas bet nākas konstatēt, ka ir uh, zināmas problēmas. Uh, varbūt šīs uh, ietvars ir labs, bet ja būtu jāpārskata saturs. To mēs dzirdam gan no jums, gan no cilvēkiem tiekoties uz vietām. Būtu jāsaskaņo. tas, eh, kā attīstās dažādas valstis, mums būtu jā, jāstimulē līmeņu izlīdzināšanās, nevis tas, ka valstis ar vien, vairāk viena no otras attālinās. Vai būtu jāpalīdz vairāk valstīm, kur jau ir šādi izcilības centri, bet varbūt vajadzētu uh, censties uh, šo situāciju izlīdzināt, dot iespējas arī citiem. Protams, šis uh, programma ļoti labi darbojas, ir ļoti daudz pieteikumu un tādēļ ir grūti uh, saņemt finansējumu. Un šeit rodas uh, paradoks. Tāpat arī tehnoloģijas ziņā ir lielas atšķirības. Iepriekšējās pamatu programmas īstenošanas beigās mēs konstatējām, ka centieni pārvarēt tehnoloģisko atpalīdzību atstāja novārtā fundamentālos pētījumus, kas arī ir ļoti būtiski. Un kad šie izcīlības centri pazūd, tad tam ir milzīgi ietekme arī uz sabiedrīsko nozari, publisko sfēru, jo ir nepieciešams stimulēt fundamentālos pētījumus, kas gan nav pēļņu nesoši. Un ja mēs liekām akcentu tikai uz potenciālo pēļņu pro ietu atlases procesā, tad uh, mēs pieļaujam kļūdu, jo ir jāpēta arī uh, tādas uh, slimības kā demence, diabēts un arī sociālo faktoru ietekme uz cilvēku veselību, piemēram, arī aids ietekme. Tātad šī. Uh, programma ir ļoti vērienīga un nozīmīga, un dažkārt krīzes laikā tā vietā, lai papildinātu nacionālās programmas, tā būtībā aizstāja nacionālās pētniecības programmas. Un dažkārt tiek arī paziņots, pastāv jau šāda Eiropas programma, tad varam nacionālā līmenī finansējumu samazināt, bet mums taču ir jāpanāk līdzsvars šai jomā un jānodrošina, ka mūsu īstenotā politika nodrošina vēlamo rezultātu. Paldies! Vierņiks kundze, kura ir ēnu referente ALDE grupas vārdā. Paldies, paldies visiem runātājiem par viņu runām. Un jāsaka, ka apvārsnes 2020 um, tam ir jābalstās izcilībā. Šis izcilības princips ir ļoti svarīgs ne tikai izpētē, bet arī visai Eiropai. Mums, protams, ir jāturpina konkurēt ar citām pasaules lielvarām, ar, ar lieliem industriāliem uzņēmumiem, ar, arī intelektuālā plāksnē. Un tam ir domāts apvārsnes 2020. Iepriekšējais runātājs jau teica, ka ir vairākas dalību valstis, kas uh, izpēti uh, iekļauj apvārsnī 2020. Kā valsts <clears throat> var atbalstīt izpēti ar dažādu fondu palīdzību, bet ja, tas, ne, ja nauda nenāk tikai no apvārsnes 2020 budžeta, kā dalībvalsts var izpēti atbalstīt? Man ir vēl viens jautājums pirmajam runātājam. Jūs eh, runājāt arī par šo ainavu finansējumu, nevis uh, projektu finansējumu. Vai jūs domājat par lielām vai tieši pretēji mazākām iniciatīvām? Ko jūs īsti ar to domājat? Paldies! Thank you very much. Paldies! gribēju jums atgādināt, ka pēc tam mēs runāsim par sinerģiju un nacionālo kapacitāšu veidošanu, un ceturtais jautājums būs, kā apzināt jaunus izaicinājumus izpētēji, ņemot vērā jaunus <clears throat> uzdevumus saskaņā ar FP9. Tagad ir uzstājušies visi runātāji un došu vārdu mūsu viesiem atbildēji. Lūdzu. So, first of all, in general. Tas... Yes, vispirms uh, kopumā, tātad vai uh, pamatprogramma uh, piepilda cilvēku cerības, vai cilvēki domā tikai par konkurētspēju, vai arī par uh, citu tiem jautājumiem, sabiedrības izaicinājumiem, un šis pirmais pilārs uh, izaicinājums sabiedrībai vai uh, mēs uh, izvirzām pareizos mērķus. Uh, tātad augstākais finansējuma pieaugums bija kādiem jautājumiem - veselība, klimata pārmaiņām? Nē, mobilitātei. Vai Eiropas iedzīvotājiem visvairāk rūp mobilitāte, vai tiešām Eiropas politiķiem būtu ar to prioritāri jānodarbojas, jā, teiksim, viņi runā ar vēlētājiem vai vēlētāji saka, ka viņa lielākā problēma ir uh, satiksmes sastrēguma, vai tā tas ir. Otrs jautājums, vai sabiedrība ir labi integrēta. Tas nenozīmē, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijām būtu jāpie šķir milzīgs finansējums. Jautājums ir, kā ir integrēta, vai eh, tās ir mērķa grupas, vai šie cilvēki ir iesaistīti, kādas lomas viņi pilda. Un eh, jābūt atvērtiem, un par to runā arī komisārs Maidašs. Un ja mēs runājam par finansējumu, tad uh, eh, 2020 izaicinājums sabiedrībai ir uh, iestrādāts uh, tātad šajā programmā. Tas ir tā kā, kad būvē ceļu no Vīnes uz Prāgu, jūs zināt, kur ir sākums, kur ir gala punkts, un tad ir uh, vienkārši jā, gabalu pa gabalam jāveido, jābūvē šis ceļš, un tāpat uh, ir arī runa par izaicinājumiem sabiedrībai. Tātad vai mērķi mainās, būtībā šeit situācija daudz dinamiskāka nekā mēs domājam. Tālāk. Kāda ir loģika? Vai mūs šī programma nodrošina Uh, mērķi, rezultātus, tātad mēs it kā varam iz, izslēgt cilvēkus, mēs vienkārši radām radām darba vietas, ārstējam vēzi, mēs dodam rezultātus. Bet tad pastāv risks, ka mērķi ir izpildīti, bet esam zaudējuši kontaktu ar cilvēkiem un viņiem tas vairs neinteresē. Tā tad ir svarīgi runāt arī par procesu, tā veidošanu, ne tikai par rezultātu sasniegšanu. Un tādā, tādēļ es runāju par šīm ainavām, tās nav tādas dabas ainavas, bet zinātniskās ainavas. Tālāk par faktoriem, kas nodrošina veiksmi. Man šķiet, ka šeit ir izveidojušies mīti. Tiek uzskatīts, ka ja tiek pārsniegts minimālais slieksnis, tad tas nekām neder, bet ja nav sasniegts minimālais slieksnis, tad viss ir kārtībā. Un tad uh, tiek aicināts visu pārskatīt. Tātad apvārsni 2020 un FP7 pārpludina zinātnieki, kuri nesaskat nekādas izredzes savai karjerai nacionālā līmenī. Tālāk EU 13, kādēļ šīs valstis saņem mazāk finansējumu, esam tikušies ar šīm valstīm Daži norāda, ka nacionālās inovācijas sistēmas vēl nav sasniegušas pietiekamo brieduma pakāpi. Un varbūt arī dažas e, sistēmas, kur e, nemaz e, nav jūtama vajadzība pieprasīt šo finansējumu, jo viss tiek nokārtots nacionālā līmenī. Tālāk vidus jūras valstis šo valstu pārstāvi dodas uz ziemeļiem. Francija, Vācija ir uh, kā tranzīts valstis un būtībā visi dodas uz apvienoto karalisti. Pēc Brexita situācija var mainīties. Tālāk, vai tā ir smadziņu noplūde vai rotācija, būtu tiešām jāseko tam, vai šie uh, Eh, cilvēki atgriežas atpakaļ savās valstīs vai nē. Tad būtu jādomā par stimuliem. Tālāk par struktūra fondiem un uh, šo uh, izcilības principu dažkārt uh, rodas iespējas, ka šeit nav sadarbība, bet šie divi instrumenti arī nebūtu jāsajauc. Un patiesībā es gribu runāt, ka šeit ir runa nevis par atsevišķām valstīm, bet par risku, ja notiek liela koncentrācija kādā valstī un šī valsts novirzās no pareizā ceļa, tad ir tomēr jādomā par apdā, apdraudējumu un apdraudējumu noturību pret riskiem un par atbilstošo finansējumu eh, sistēmu. Paldies, profesor, par šiem atbildēm, un tagad vārds Zonevelds kundzei. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Izskanēja jautājums, kā motivēt eh, dalībvalsts investēt izpētē. varētu izmantot eh, līdzekļus no apvārsnes 2020 kā papildinājumu un arī um, atvēlēt eh, lielāku Eiropas budžetu dalību valstīm, lai varētu papildināt nepieciešamas summas. Tā dalība valsts varētu būt motivētas, redzot nu, projektus, eh, kā tos var tiešā veidā finansēt no apvārsnes 2020 eh, līdzekļiem. Vēl izskanēja jautājums, kādēļ ir valsts, kurām ir mazāk projektu. Universitātē mēs esam pārliecinājušies, ka vislabākie projekti ir tie, kuru īstenošanā sadarbojamies ar pārstāvniecībām visā Eiropā. Uh, esam arī nonākuši pie secinājuma, ka tad, ja mēs runājam par to, kā jāorganizē darbi, kā jāatbalsta citam citu, mēs varam ļoti daudz iegūt, arī apgūt. Un tas, tiešām, tā ir ļoti noderīga praksa visā Eiropā. Universitāte tādā veidā arī mēģina uh, mudināt nepieciešamās inovācijas, ja to trūkst. Nacionālā finansējuma eh, aģentūra ar citām aģentūrām Eiropā ir uh, domājusi par grantu piešķiršanu. Aģentūras pārstāvji ir bijuši pie mums ģentē, kur ir bijuši šādi granti, un uh, tad var uz vietas redzēt, kā tas tiek izmantots, un pēc tam arī tiek. Uh, <clears throat> notiek pārauga prakses apmaiņa un pieredzes apmaiņa, kā piemēram rakstīt projektus un eh, izvērtējot septīto eh, pamatu programmu ekspost, tā bija visai e, veiksmīga. Kādēļ tad vajadzētu kaut ko mainīt, ja programma ir bijusi pietiekami laba, pateicoties tai izdevās radīt daudz darba vietu un varēja arī uh, uzlabot IKP rādītājs, kādēļ tad kaut ko mainīt, bet, nu, ir doma, ka ar uh, apvēršanas 2020 varētu panākt pat vēl vairāk. Tika runāts arī par aizdevumiem. Uh, Ruiz kundze teica, lai es vairāk uh, pievēršos tieši šim aspektam. Ģentes universitātē tie ir domāti tikai mūsu studentiem un doktorantiem kā arī jaunu uzņēmumu dibināšanai. Ķentes universitāte nav pret uh, šādiem aizdevumiem, bet mēs neatbalstām izpētes budžeta izmantošanu šādiem mērķiem. Mēs atbalstām uh, komisijas priekšlikums šajā jomā, un mēs uzskatām, ka izpētei ir tomēr jāpaliek apvārsnes 2020 uh, iekšienē kopīgi ar inovācijām. Paldies! Paldies, kundze! Paldies ekspertiem! Paldies par visiem padomiem, atbildēm. Tagad Trešais jautājums - sinerģijas un nacionāla, nacionāla kapacitāšu veidošana divu ātrumu Eiropā. Divu ātrumu Eiropas uh, kohēzija. Došu vārdu Kšištofam Klinčēviča kungam, kas ir profesors, strādā Varšavas universitātē inovāciju tehnoloģiju pārvaldē. Viņam ir arī daudz pieredzes augsto tehnoloģiju nozarē apvienotā karalistē un Somijā. Viņš darbojas arī apvienotajās nācijās. Strādā Inovāciju uh, observatorija arī uh, piedalījās sēdēs Eiropas komisijas kopīgās izpētes centrā. Arī gatavojas ziņojums par Ungārijas izpētes un inovāciju sistēmu, un tagad jūs esat ziemeļ, austrum, Eiropas uh, izpētes un tehnoloģija institūta pagaidu direktors, un uh, šajā institūtā galvenokārt tiek runāts arī par pārtikas sektoru. In Eiropas Eiropas Inovāciju un izpētes institūtā 2016. gada novembrī. Jūs arī runājat par pārtiks nekaitīgumu. Tagad došu jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Man lūdza runāt par diviem atšķirīgiem scenārijiem, par sinerģiju un divu ātrumu Eiropu. Par to jau tika runāts. Uh, iepriekšējā uzklausīšanas daļā. Priekšsēdētāji kungs jau pieminēja, ka mēs pirms uh, divām nedēļām uh, varējām svinēt lielus panākumus. Jūs šajās, šajos attēlos redzat priecīgus, laimīgus, liela finansējuma programmas dalībniekus no Zviedrijas, eh, Šveices, Spānijas, Polijas, Vācijas un citām valstīm. Kopīgiem spēkiem, radot un meklējot nepieciešamās sinerģijas, tas, protams, rada ieguvumus arī izpētēji. Es tagad runāšu par varbūt nedaudz tādu pesimistiskāku vīziju, jo iepazīstoties ar statistikas datiem, ja tiek runāts par finansējumu sadalīšanu, un ja mēs eh, vēlamies saprast, kā tiek izmantots eh, apvēršanas 2020 budžets, es esmu eh, patiešām nobažījies, ka šī hipotēze par divu ātrumu Eiropu ir pareiza. Pirmie 200 iesniegumi apvērsnes 2020. gada programmai. Jāsaka, ka 5% no budžeta, budžeta tikai tika izmantoti. Mēs esam arī dzirdējuši, ka ir dalība valstis, kur nav pietiekami labas izpētes un inovāciju infrastruktūras, kas ir vēl tādā agrīnā attīstības stadijā. Es nezinu, vai visas valstis patiešām cieš no šādiem trūkumiem. Bet aplūkojot pārmaiņas pēdējo desmit gadu laikā no 2006. līdz 2015. gadam Eiropas Savienības dalībvalstīs ir eh, palielināts finansējums izpētēju un attīstībai. Uh, ka arī uh, vairāk tiek finansētas, piemēram, uh, zinātniskas publikācijas, bet kas notiek ES 15? Un ES 13, jāsaka, ES 13 ir daudz uh, augstāka līdzekļa apguva. Un skatoties, eh, kā eh, notiek inovāciju veidošana dalību valstīs un dažāda veida inovāciju rezultāti, pateicoties apvāršanas 2020, mēs varam arī izvirzīt hipotēzi, runājot par izcilības centriem. Īstenībā ja šī hipotēze būtu pareizi, tad zilajai, zilajiem stabiņiem kartē vajadzētu būt vienāda augstumā ar oranžajiem stabiņiem, tātad ES 15 un ES 13 jaunās vecās dalību valsts. Bet šeit mēs vērojam tomēr atšķirības. Ja mēs runājam par zinātniskiem rakstiem un uh, finansējumu, ES 13 dalību valsts tomēr, nu, ir eh, šeit eh, aizteigušās priekšā ES 15. Un eh, ņemot vērā arī apvāršņu finansējumu, lielākā tā, to valstu skaits, kas saņem lielāko, kas saņem finansējumu lausties un nebūtu nav tās centīgākās projektu īstenošanā. Ja mēs runājam par vietējiem patentiem, tad, nu, Vācija ir sasniegusi tikai līdzīgu līmeni kā ES 13 valstis. Un tas pats attiec arī uz uh, tehnoloģiju produktu eksportu. Jā, šie ir relatīvi dati. Uh, un tie tiek normalizēti, ņemot vērā arī piešķirto apvāršanu 2020 finansējumu, kas ir bijis piešķirts pirmajos trijos darbības gados. Bet, ja finansējums tiktu piešķirts balstoties uz izcilību un inovāciju skaitu, tad nebūtu šādu atšķirību. Jūs redzat, ka atšķirības pastāv, nu no to var redzēt šajā grafikā. Es pats esmu no Polijas. Un varu jums parādīt kādu ļoti spilgtu piemēru. Polija izdevumus izpētēji un attīstībai pēdējo gadu laikā ir uh, dubultojusi. Un eh, tas ir gandrīz arī dubultojies, ja to salīdzina ar uh, izpētēji un attīstībai izdotajiem līdzekļiem un IKP samēru. Ja tiek runāts par apvāršanu 2020 finansējumu, mēs Polijā jau esam vienu procentu no IKP tam atvēlējuši. Un finansējuma procents, kas tika piešķirts poļu uh, programmām, uh, sa, salīdzinot ar septīto pamatprogrammu un apvāršņa programmu, ir samazinājies. Un varam redzēt, ka tātad valsts vairāk naudas iegulda. Un šeit ir tātad pilnīgi apgriezts uh, gaisā tas, kas attiecas uz apvāršņu programmu un izpēc septīto pamatprogrammu. Nu, kā to vislabāk varētu izskaidrot, varbūt varētu Londonas godāto zinātnieku pieminēt. Viņš teica, ka tas, kādā veidā apvērsnes 2020 risina algu, zinātnieku algu jautājumu Austrum Eiropas valstīs, ir uh, neizrunājamais Austrum Eiropas nepietiekamo investīciju skandāls, jo Protams, talantīgi, labi zinātnieki ir pelnījuši augstāku atalgojumu, bet ņemot vērā apvārsni 2020, mūsu zinātnieki burtiski tiek sodīti, ņemot vērā nu, sasniegumiem atbilstošu atalgojumu. Ir domāts arī par uh, atsevišķiem bonusiem, bet nu, tie neatbilst algas līmeņiem, kas ir minēti apvāršanas 2020 programmā. Kā šo atalgojumu problēmu vēl varētu paskaidrot? Atkal piemērs Polijā. Mūsu zinātnes centra direktors, kas ir galvenā finansējuma aģentūra, teica, ka daudziem uh, ka daudziem izcilības centriem Uh, īstenībā nav tik interesanti pieprasīt grantus, jo pateicoties valsts finansējumam ir iespējams um, izmaksāt augstāk atalgojumu zinātniekiem nekā piesaistot Eiropas līdzekļus. Jautājums no zāles, diemžēl, bez mikrofona. Mums jau būs arī jautājumiem atvēlēts laiks, saka priekšsēdētājs. Pēc eh, stundas ceturkšņa pacietieties. Jā. Atalgojums nav nekas jauns, par to mēs esam regulāri runājuši, ir bijusi arī vēstuļu sarakste, uh, ir bijuši daudz mēģinājumu to izskaidrot, un tas attiec uz visām ES 13 valstīm. Uh, Jautājums šobrīd vēl nav izskatīts Eiropas komisijā. Ja mēs runājam par zinātniekiem universitātē centrālajā un austrum Eiropā, cilvēki kas strādā universitātēs, ir ļoti tieši. Viņi saka, nu, nevienam tas nerūp. Visiem vienalga. Nu, varbūt daudzi arī izvairās par to runāt. Viena no ES 13 dalību valstīm sastapās ar kādu problēmu, un tas arī uh, atsaucās uz Eiropas parlamentu deputātiem. Vairāki zinātnieki no Babeža Bolai universitātes Rumānijā atteicās parakstīt granta vienošanos 2020, apārsnes 2020 ietvaros, jo viņi saprata, ka ar atvēlēto naudu nepietiks vienkārši nu, normālām izmaksām. Viņiem ne, neizdosies arī normālas algas izmaksāt ar šiem līdzekļiem. Algas ir galvenā problēma, bet ir vēl kāda problēma, kas varbūt ir vēl pat nopietnāka. Iedomājieties, klasi skolā, kur ir 15 bērni. Viņi vairākus gadus ir kopā spēlējušies, rotaļājušies Un tad eh, šajā klasē 13 mm, jauni skolnieki iestājas, un jūs eh, gribat, lai 15 bērni, kas visu laiku ir mācījušies šajā klasē, tagad sākt mācīties ar šiem 13, eh, sākt mācīties un spēlēties ar šiem 13 jaunpienācējiem. Daudz nemaz to nevēlas darīt. Un, ja mēs runājam par centrālu un austrumu Eiropas, par jauno dalību valstu izpētes problēmām, uh, Galvenā problēma ir tā, ka viņi nu, arī nu, netiek iesaistīti, netiek uzaicināti, netiek arī ieteikti par konsorciju locekļiem. Mēs esam paši to redzējuši, tam visam ir konkrēti piemēri. Tika teikts, ka div, apvāršanas 2020 budžetā nav nepieciešami līdzekļi šādām aktivitātēm. Mēs nevēlamies nu, teiksim, kontaktu dibināšanai un ceļojumiem papildus līdzekļus. Mēs vienkārši gribam, lai uh, būtu šī apziņa, ka arī citur Eiropā, arī ES 13 ir pieejama zinātniskā izcilība. Uh, Šajā attēlā jūs redzat zilas līnijas, tur ir ļoti cieši partnerību tīkls, 200 projekti apvāršanas 2020 ietvaros. Tās ir ES15 valstis un daudz, daudz plānāks, tāds šķidrāks tīkls ES13 valstīs. Ja jūs iepazīstaties rūpīgāk ar datiem, tad var konstatēt, ka, piemēram, Spānija un Grieķija tiek aicināts piedalīties daudzos konsorcijos. Jūs redzat šīs sarkanās līnijas, jūs redzat, kā tiek veidoti kontakti starp dalību valstīm eh, apvārsnes 2020 ietvaros, bet, piemēram, Kīpra, Čehija, uh, Igaunija, Horvātija, Bulgārija vienkārši netiek aicinātas, un tām nav tad iespēja arī tik eh, pat vienkārši piekļūt finansējumam. Ja tiek runāts par dažādām programmām, no 36 platformām ir tikai 9, kurās ir pārstāvi no jaunajām dalību valstīm. Un mazāk par 6% eh, dažādos pārvaldes orgānos ir pārstāvēti jauno dalību valstu pilsoņi. Ja mēs runājam par īpašiem finanšu instrumentiem, Eiropas komisija uzsvērs, cik svarīgi ir uh, uzlabot uh, iesaisti, uh, sadarbību un, jāsaka, puse no finansējuma aiziet vecajām dalību valstīm, un tas patiešām ir bēdīgi jo tad e- es 13 saņem mazāk. Kā cīnīties pret šiem trūkumiem, šīm problēmām? Jo tas ir, protams, arī saistīts ar apvārsnes 2020 uh, e, arhitektūru. Varētu domāt arī par citām uh, regulām, citu regulējumu, lai varētu arī paaugstināt algas zinātniekiem, lai viņi būtu konkurētspējīgi visā Eiropā. Tālāk arī iesaistes veicināšana, izcilu partneru iesaistes veicināšana konsorcijos visā Eiropā un no visas Eiropas. Manis piedāvātie dati, eh, jā, ja mēs runājam, piemēram, arī par dzimumu diskrimināciju, Mēs esam redzējuši, ka no 13 dalību valstīm, no jaunajām dalību valstīm vienkārši partneri netiek aicināti uz sēdēm. Nu, tā ir diskriminācija, tāda pat diskriminācija kā dzimuma diskriminācija. Un uh, lietas ir jālabo noteikti. Paldies, un tagad došu vārdu San Sebastiana kungam, kas ir Teknālija izpētes un attīstības eh, institūta izpildirektors. Iepriekš jūs bijāt inženieris Navārras universitātē. Jums ir maģistra diploms uzņēmē darbības eh, vadībā. Esat eh, studējis uzņēmē darbību. 16 gadus esat strādājis Vratroniku. divus gadus jūs strādājāt kā tirgus un eh, tehnoloģija menedžers Tehnālija korporācijā un tika radīti arī vairāki tehnoloģiskie centri šajā laikā. Jūs strādājat arī vairākās citās apakšorganizācijās, piedalāties arī klasteros un biznesa uzņēmē darbības organizācijās kā uh, valdes loceklis. Kā tad uh, apzināti jaunas izaicinājumus izpētēji, ņemot vērā jaunas izaicinājumus tādas kā migrācija un uh, Inovācija padome arī par to ir atbildīga. Jā, inovācija padoma nav izaicinājums, tas ir instruments. Kā mēs varētu to labāk izmantot, lai nokļūtu pie devītās pamatprogrammas lūdzu? Ok, eh, buenas tardes a, a todos. Labdien visiem! Es vēlos jums pateikties par to, ka devāt mums iespēju šodien uzstāties. Uzstāšos Dagnalijas Sat vārdā, bet pārstāvju arī 350 centrus, kas ir šīs Eiropas eh, Tehnoloģisko centru asociācijas biedri. Tātad šeit es runāju arī citu vārdā. Tātad Īsti pastāstīšu par to, kas ir tehnoloģija, tā ir piemērojumās, eh, pam, pielietojamo pētījumu eh, institūcija, un tur ir arī 350 eh, 350 centri no 23 valstīm, 150 tūkstoši zinātnieki, pētnieki. Katru rītu šie pētnieki veltīs savus centienus, savus talantus tām, lai Eiropas rūpniecība būtu konkurētspējīgāka. Un es vēlotas, vēlētos atgriezties pie vairākiem jautājumiem, kas šeit tika uzdoti. Tika jautāts par ietver programmas misiju. Mēs uzskatām, ka šī pamatietver, pa ietver programmas mērķis ir saistīta ar konkurētspēju. spēju konkrēt spējas palielināšana Eiropas rūpniecības nozīmē patiesībā ir grūti nošķirt eh, dzīves līmeni, eh, progresīvo sociālo politiku no zinātnes konkrētas spējas. Tas viss kopā veido labāku sabiedrību, sabiedrību, kurā ir labāk dzīvot. Mēs uzskatām, ka Ietver programma ir paša Eiropas eh, projekta pamats. Tas veido Eiropas būvi. Mēs uzskatām, ka mm, vēl ļoti daudz, ko var uzlabot. Skatot vairākos, vairākus statistikas datus, var secināt, ka Eiropa nav tik novatoriski noskaņot kā citas valstis. Un tāpēc mums ir arī jāpieliek vairāk pūļu. To neteicu es, bet gan komisārs. Viņš apgalvo, ka Eiropa apņemas zinātnes nozarei darboties. Viņš pieminēja atšķirības starp 7. ietvaru programmu un apvārsni 2020, un šķiet, ka budžeta vairums tiek vērsts uz pētniecības pīlāru. Es nedomāju, ka pētniecība kā pamatnozare ir bijusi upuris, taču mums ir izdevies labāk sabalansēt pīlārus. Tad šodien vēl ir daudz darāmā, proti, lai novatoris produktus laistu tirgu. Ir atrodam dažādi sāraksti attiecībā uz tām institīvām, kas veicina darbvietu izveidi. Veidojot darba vietas, tiek veicināta uh, izaugsme un arī labklājība, taču mēs bieži vien aizmirstam cilvēkus, kas ir vis tā pamatā. Nedrīkst aizmirst cilvēku resursu. Es esmu no Spānijas, Un mēs zinām, ko tas nozīmē nonākt eh, bezdarba situācijā, kad bezdarba līmenis ir tiek augsts. Jūs redzat, kā MIT sarakstā pirmais Eiropas uzņēmums ir aizņēmis tikai 28. vietu. Tad varu uzdot jautājumu par to, cik svarīgs ir no inovācijas Eiropas saimnībā. Inovācijas mērķis ir sniegt eh, savu ieguldījumu ekonomiskai izaugsmē un arī darbvietu izveidē Inovācijas uzdevums ir arī stāties pretī vairākiem sociāliem izaicinājumiem. Vēlos sacīt, ka šie ir tie elementi, kas ļaus Eiropai kļūt par labāko sabiedrību pasaulē. Vēl vēlos pievērsties vēl vienam elementam, kas mūsu skatījumā ir svarīgs. Tad, tam ir zināma ietekme. Es pārstāvu tehnoloģisko centru un to veido locekļi, kuri uzskata, ka viņiem ir svarīga loma spēlējama vērtību izveidas ķēdē. Mēs esam saistīti ar universitātēm, ar pamatpētniecību, un pēc tam tad ir runa par uzņēmumiem, par rūpniecības nozari. Mums ir arī cieši saiti ar politisko jomu. Mūsu mērķi pavisam ir trīs, tātad mums ir ļoti izteikta ārēja loma pētniecības un attīstības politikā. Mēs arī iestājāmies par politiskām izmaiņām un cenšanām, cenšamies izveidot risinājumus. Lai stātos pretī sociālajiem izaicinājumiem, mēs atbalstām arī rūpniecību, lai tā kļūtu par konkurētspējīgāku, kā jau minēju. Mēs arī spēlējam starpnieku lomu starp dažādiem ķēdes posmiem. Mēs investējam zināšanās un mēs vēlamies visi kopā spēt um, savienot uh, resursus ar uh, resursu guvējiem. Es vēlos jums tagad pastāstīt par statistikas datiem kad ērtu loceklis piedalās apvārsnes 2020 projektā. Uzņēmēju īpatsvars e, vidē ir vairāk pār 6%. Tas nozīmē, ka mēs e, varam ap, apmācīt uzņēmēju pasauli, un tas arī ir ietver programmas mērķis. Kad centri tiek pārstāvāti, tad arī līdzdalības īpatsvars ir lielāks. Vēl viens elements, un es jums visam atklāšu šeit var sacīt, ka mēs mūsu centra locekļi varam būt aktīvi spēlētāji prioritāšu izstrādē. Jāstrādā prioritātes, jāidentificēties tās pētniecības un attīstības jomā. Te var runāt par dažādu tipu projektiem, institīvām, ar eh, vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem spēlētājiem un arī Eiropas līmenī. Tātad mēs varam spēlēt svarīgu lomu pētniecības attīstības politikā. Mēs līdz ar to arī zinām, kādi ir um, izaicinājumi, ar kuriem saskaras uzņēmumi, kāda ir konkurences situācija, uh, kādas problēmas risināms, un mums ir arī ļoti aktīva loma dažādajos instrumentos, kurus izvirs dažādie Eiropas fórumi. Mēs tātad esam uh, iestājušies par tādu instrumentu izstrādi, kas ļaus strādāt pie tām prioritātēm, ko esam izvirzījuši pētniecības un attīstības jomā. Ja man vēl ir nedaudz laika, tad vēlos to veltīt dažādu ieteikumu paušanai attiecībā uz pamatprogrammu. Pamatprogrammas iestrādes ataino mūsu gaidas, mēs jau gadiem piedalāmies ietver programmā vai pamatprogrammā. Un mēs mūsu pieredzi esam izpauduši rekomendācijas. Mēs uzskatām, ka ietver programmai ir galvenokārt jāņem vērā ietekme, jāpievērš uzmanība skaidrajiem iespējamiem labumiem, kas ir gūstami sabiedrībai. Zinātnes pasaulē ir jāatjauno savu iesaiste sabiedrībā un jāapņemas uh, uz rezultātu sasniegšanu. Te ir runa par ekonomisko izaugsmi, darbvietu izveidi un dažādām politikām, kas ļaus atrisināt tās problēmas, ar kurām šodien sabiedrība saskaras. Otrā ievirze mūsu skatījumā ir tāda, ka ir jāveicina sadarbība. Mēs uzsveram tos modeļus, kas veicinās sadarbību. Tas mūsu skatījumā ir vēl viens elements, kas izriet no dažādu um, pamatprogrammu projektu pieredzes. Un tālāk ir, jā, ir jānodrošina līdzsvars starp uh, trījiem finansējumu pīlāriem. Es jau teicu, ka um, ehm, drīz nonākšu pie saviem secinājumiem, taču tie ir nedaudz gari. Tātad teicu, ka mums ir jāstiprina Eiropas novatorismu kapacitātes. Mums ir novatorismu infrastruktūra dažādi instrumenti. Mēs uzskatām, ka šajā kontekstā ir jāpadara spēcīgāka Eiropas novatorismu kapacitāte. Eiropā ir jāizmanto dažādi instrumenti, lai veicinātu novatoras kapacitāti. Te es arī minēju, cik svarīgi te darboties līdz arī rūpniecībai, jo tā var garantēt inovāciju izmantošanu. Neapšaubām pastāv vēl izaicinājumi, par kuriem mēs jau runājām. Uh, subsīdijas un aizdevums, atšķirības starp tiem. Mēs uzskatām, ka pamatprogrammai galvenokārt ir jābalstās uz uh, subsīdijām. Mums ir pieredze Spānijā 45 gadu laika beig, 45 eh, gadu laikā, un te galvenokārt finansējums bija aizdevums, un šis pārējais posms ir būtībā bijis izgāšanās, jo finanšu aploks nekad netika īstenota, un tagad mēs secinām, ka mēs atgriežamies pagātnē. Tagad ir runa par to principu, ka aizdevums uh, nevar pietiekami uh, kalpot par stimulu. Es domāju, ka, protams, ir jāuzsver infrastruktūra izmantošana. Mums ir jāpalīdz MVU spērt soli uz priekšu, un uh, šeit arī Eiropai savus lomu spēlējumu. Ir, protams, jāturpina vienkāršošanas centieni, Tie tika izvirzīti kā mērķis apvārs 2020 programmā, un tad dažs vēl pārdoms par um, veiksmes īpatsvaru. Četri skaitļi līdz šim 190 tūkstoši ir piedāvāti, 300 uh, ir finansēti, tas nozīmē ka 88 tūkstoši projektu nav finansēti, ir nepieciešami 30 tūkstoši zinātnieku uz pilnas lodzi, ja mēs vēlamies konkretizēt šos mērķus, tas nozīmētu izmaksas 5 miljo, miljardu eiro. Tāds ir izmaksas, ja mēs domājam, ka šie zinātnieki varētu nodarboties ar kaut kur citur. 50% no šiem projektiem tiek uh, komisijas vērtējumā uzskatīt par ļoti veiksmīgiem, labiem. Tā tad ir <clears throat> jānodrošina vienkāršojums, jo šis darbs, šī labie priekšlikumi ir jāizmanto. Paldies! Madam Kabazona Rūja. Paldies! Tagad um, vārds Kabazonai Rūjas kundzei, kur ir mūsu referente. Paldies referent ekspertiem, tas ir mūsu viesiem. Uh, nerunāšu gāri. Es uh, gribētu teikt uh, Polijas uh, universitātes pārstāvim, ja viņš ir norādījis uz ļoti būtiskiem punktiem, un arī mēs apzināmies, uh, pateicoties jums, par to mēs runājam arī mūsu um, vizītē Portugālē runājot par pētniecību, kā jau es uh, minēju savā pirmajā runā, ka būtiski ir izvērtēt ietekmi un arī izvērtēt uh, ietekmi uz konkurētspēju un arī uh, kohēziju. Uh, dalības rādītāji jaunajās valstīs ir nedaudz uzlabojušies, bet uh, šis pieaugums nav pietiekams un mums nevajadzētu pieņemt, ka izskaidrojums vienkārši ir um, nacionālās infrastruktūras um, stāvoklis. Nav jau runa par sliktu infrastruktūru, kā varētu domāt. Mums ir jākoncentrējas uz izcilību, uh, Uh, attīstot izcilības reģionus. Jautājums, vai mēs vēl šajā jomā varam pavirzīties uz priekšu. Mums ir jāatbalsta nacionālā pētniecības infrastruktūra un vai var uzlaboties arī programmas apvārs 2020 struktūra varbūt tieši Eh, šī struktūra izslēdza 13 eh, jauno dalību valstu pētniekus. Protams, eh, mēs runājam arī par tā saucamo smadzeņu noplūdu, no otras puses, protams, pētnieku mobilitāte ir apsveicama Eiropas Savienībā. Portugālē mēs runājam arī par to, ka stimulēt to, ka pētnieki, kuri piedalās programmā apvārsnes 2020, varētu arī uh, pārvietoties no vienas valsts uz otru un um, mobilitātes uh, kritēriji uh, bieži vien ir tieši atalgojums, un par to arī būtu jādomā. Tālāk jūs runājāt par pīlāriem un uh, līdzsvaru starp tiem varbūt es ne līdz galām sapratu. Tātad pirmais pīlārs izcilība un universitāšu um, līdzdalība fundamentālos pētījumos būtu jāstimulē, bet es gribēju teikt, ka uh, Protams, ir pamatoti domāt par šī pīlāra stiprināšanu, tomēr mums nevajadzētu arī uh, nonākt pie situācijas, ka uh, vienu elementu mēs uzlabojam, uh, vienlaikus uh, pasliktinot situāciju citās jomās. ir ļoti būtiski, kā tas notiek tagad, eh, ir jāatbalsta zinātniskā doma un pieeja. Jautājums ir nevis šis līdzsvars starp abiem pīlāriem. Mums ir arī labas kvalitātes uh, fundamentālie pētījumi, bet problēma ir tā, ka rūpniecība nespēja šo pētījumu rezultātus uh, ieviest praksē, kādēļ netiek ņemti vērā visi fundamentālo pētījumu rezultāti, lai uz to bāzes izstrādātu jaunus ražojumus. Tas varētu stimulēt arī uh, nodarbinātības situācijas uzlabošanos jūs arī runājāt par tehnoloģijas uh, centru, kas ir izveidots un kas uh, stimulē tehnoloģijas attīstību, vai jūs domājāt par uh, šī centra atrašanās vietu vai kopīgo ietekmi? Es īsti nesaprotu, ko jūs domājāt ar ietekmi šai kontekstā. Tālāk par izcilības marķējumu, kā tas tiek izvērtēts, kāda tam ir nozīme. Jūs teicāt, ka visi šie pasākumi tiek rūpīgi izvērtēti. Vai jūsuprāt mums nevajadzētu mainīt uh, vērtēšanas sistēmu? Vai nevajadzētu varbūt pārskatīt pēc tam projektus, lai novērstu projektu, eh, eh, es atvainojos līdzekļu izniekošanu projektos, kas netiek pabeigti. Paldies. Tagad par apvārsni 2020. Ēler kungs, profesors no Vāršavas teica, ka mēs atgriežamies pie diskusijas būtībā, kas notika jau pirms pieciem gadiem vai desmit gadiem. Un var teikt, ka atskaitot poliju, neviens uh, cits neizpilda šo 3% slieksni finansējuma jomā un ir valstis, kur situācija vēl pasliktinās. Bulgārijā, Rumānijā tas ir bijis uh, zem 1%. Uh, Jautājums ir, kāda saikne starp apvāršņa 2020 mērķiem un dalību valstu pašu mērķiem. Mēs esam jau par šiem jautājumiem eh, runājuši par eh, dalību valstu līdzdalību un uh, līdzdalības paplašināšanos, bet tas pārsvarā skar vecās dalību valstis, uh, kuras uh, izveido šo struktūru jaunajās dalību valstīs, bet finansējums daļai iet atpakaļ atkal uz šīm vecām dalību valstīm, un tāds ir rezultāts šīm uh, partneru programmām. Runājot par Poliju, mēs atzīstam, ka mēs vēlamies tādu izcilības programmu. Polija vēlas saglabāt arī uh, struktūra fondus un uh, 13 jaunajās dalību valstīs uh, ir uh, tāds uzskats, ka Eiropas programma ir viena lieta un struktūra fondu izlietojumu izlēma dalību valstis. Un ja mēs vēlamies, uh, lai uh, zinātnes sadarbotos ar uh, rūpniecību, tad dalību valstīs, kur rūpniecības attīstība ir Uh, nav tik attīstīta, varētu būt grūtības piesaistīt finansējumu no apvāršņa 2020 uh, kopuzņēmumu ietvaros tiek runāts par uh, nesamērībām, neproporcionalitāti, bet mēs vēlamies dzirdēt ieteikumus. Mums ir šis jau 15 gadus turpinās šis struktūrētais dialogs, mēs gribam zināt, ko tad vajadzētu darīt, kādi ir ierosinājumi mums. Vajadzētu atteikties no šiem pamata meliem, kuri mums nepalīdza uh, veidot jaunatni. Daudzās da valstīs joprojām pastāv staļinistiska uh, Uh, sistēma šajā uh, pētniecības jomā lielais uh, finansējuma vairums tiek uh, novirzīts algām, nevis pētījumiem. Un jautājums arī, kā varētu ar struktūru fondu palīdzību mm, mainīt šo veco akadēmiju sistēmu. Un uh, Eh, panākumi tika gūti tieši tajās jomās, kur vecā akadēmiskā sistēma tika sagrauta. Ja, tas apliecina, ka tad, ja izdodas likvidēt veco sistēmu, tad tiek gūti panākumi, bet ja vecā sistēma saglabājas, tad ja, nekāda īpaša pozitīva attīstība nav konstatējama. Piemēram, Baltijas valstīs ir izveidot nacionālā sadarbības programma, lai šīs valstis varētu pie, iz, iesaistīties apvārsnī 2020. Un daudz kas ir atkarīgs tieši no tā, vai ir šāds sadarbības tīkls vai nav. Tādēļ nevar runāt par 13 jaunām dalību valstīm, jo arī 15 vecajās dalību valstīs var būt uh, Uh, atšķirīga situācija, uh, kas ir varbūt sliktāk nekā dažās jaunajās valstīs, bet mēs uh, katreiz saskaramies ar aktīvu pretestību, kad vēlamies struktūra fondus vairāk novirzīt pētniecībai un attīstībai. Ja tiek teikts, ka grib rezervēt vienu trešdaļu šajās programmās, Nav taisnība, ka uh, apvārsnes 2020 un struktūra fondi nepiešķira finansējumu izcilības pārvaldīšanai. Tā nav, ja tiek izveidota īpaša programma, un tieši 13 jaunās dalību valstis padomē uh, noraidīja to. Jaunās dalību valstis nenāk klajā ar nekādiem jauniem priekšlikumiem. Mēs visu laiku tādus pieprastām un neko neesam saņēmuši līdz šim. Mēs augstu vērtējam jūsu veikumu un mums uh, ir jārisina šis jautājums, jo tas būs ļoti nozīmīgs attiecībā uz ne, devīto pamatu programmu, bet ja, ja nekas netiks darīts, tad mēs arī nepavirzīsimies uz priekšu. Kudrītskas kundze, ETP ēnu referente. Jā, patiesi. Tiešām 13 eh, eh, jauno dalību valstu valdības. Nevar visu laiku izteikt pārmetumus par to, ka viņu zinātnieki netiek uzaicināti veikt pētījums, jo tas nav atkarīgs no 15 veco dalību valstu uh, zinātniekiem, bet gan no jauno dalību valstu zinātniekiem, kam ir jābūt uh, efektīvākiem, aktīvākiem, jāmeklē partneri. Tālāk par līdzdalību vienā no apvāršņa 2020 programmām, kas um, nav bijusi īpaši veiksmīga. Līdztekus Klinčēvičus uh, kunga uh, uzrunāja, mums būtu arī jādomā par sadarbības partneru programmām, par izcil, zinātni izcilībai, un uh, šeit vajadzētu kaut ko mainīt vai reformēt. lai uh, pētnieki no 13 jaunajām dalību valstīm varētu uh, aktīvāk šeit piedalīties. Manuprāt, galvenā problēma ir tāda, ka jaunie zinātnieki ne tikai no jaunajām dalību valstīm, bet arī mm, no Portugāles un Spānijas, ko mēs apmeklējām, arī saņēma grantus pro, mums jādomā par projektu pārvaldību un izvērtēšanu. Un tāpat ļoti būtiski ir arī tas, ka bieži vien, ja kāds zinātnieks saņem grantu projektu īstenošanai, tad šīs cilvēks uh, Uh, saņem citus grantus pēc tam un veidojas tāds kā domino efekts uh, finansējuma jomā. Un tas ierobežo iespējas sniegt atbalstu jauniem zinātniekiem. Tieši uh, jaunus zinātniekus gaida spoža nākotne, neatkarīgi no tā, no kādas valsts viņi ir. Mēs tāpat nevaram arī tā uh, skaidri nošķirt uh, jaunās vecās dalību valstis un ne, grūti ir izskaidrot, kādēļ panākumu līmenis 13 jaunajās dalību valstīs ir tik zems, bet varbūt mēs varētu rosināt uh, veco dalību valstu zinātniekus apmeklēt šos reģionus un uh, varbūt, ka vajadzētu veidot modernu infrastruktūru, un tad mēs varētu piesaistīt arī izcilus zinātniekus uh, centros, kur ir saņēmuši finansējumu no struktūra fondiem jaunajās dalību valstīs, un daļēji tā mēs varētu šo problēmu atrisināt. Paldies! par šo uzstāšanos. Tagad zaļo grupas vārdā ēnu referents Mara Galkungs. Jā. Jā. Šeit tiešām ir šis kontrasts starp vecām un jaunām dalību valstīm, to varam konstatēt, bet situācija nav tik viennozīmīga. Arī šeit ir uh, daudz un dažādi aspekti. Tomēr es gribētu runāt arī par to, ka katrā valstī ir uh, atšķirības uh, rezultātu ziņā, ka ir uh, zināms līdzsvars jāpanāk un uh, ka prioritāte tiek dota noteiktiem, noteiktām teritorijām, lieliem projektiem. Spānijā mēs konstatējam to, ka finansējums ir ievērojami samazināts. Un apvārsņa 2020 eh, nozīme līdz ar to ir pieaugusi. Un finansējums tiek novirzīts uh, tur, kur uh, Eh, ir kvalitatīvāka infrastruktūra, eh, labākas iespējas gan pirmajā, gan otrajā pīlārā. Un ir jārīkojas konsekventi, jo Pretējā gadījumā cietēji ir mazie projekti, mazie pētījumu centri un universitātes. Mēs nevaram aizstāt vienu uh, pīlāru ar otru, uh, fundano, fundamentālos pētījumus ar uh, pielietojumiem pētījumiem. Ir jāpanāk līdzsvars starp šiem abiem elementiem. Trešais pīlārs iz, iz aicinājums sabiedrībai, būtībā tas ir horizontāls jautājums. Un uh, tas ir saistīts ar abiem pārējiem pīlāriem. Tālāk par liela, uzņēmumiem uh, un to, ka Eiropā situācija uh, Uh, nav pozitīva. Eiropā, uh, tas ir ASV, tiek likts akcents uz izcilību, inovācijām. Uh, tur ir milzīgas iespējas, ir atsevišķi centri, kur ir milzīgas iespējas, un pēc tam apkārt ir nosacīti tūkstnesis. Eiropā mēs nevēlamies tādu situāciju. Un arī uh, Spānija uh, liec, ir piemērs gluži pretējai situācijai. Mums ir labāki rezultāti apvāršņa 2020 ietvaros nekā Francijā. Francijā ir lieli pētniecības centri, kuri nevēlas piedalīties eh, šajā programmā vai arī neizmanto pilnībā savas iespējas savu kapacitāti. To mēs arī varam secināt no šādas izvērtējuma. Mēs runājam par tirgu, par naudu, bet es uzskatu, ka mums būtu jādomā par eksportu gan ekspost, gan eksante eh, izvērtēšanas mehānismiem, eh, kas nodrošinātu akreditāciju. Vierniks kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Man ir jautājums Klinčeviča kungam. Jūs teicāt, ka komandējuma nauda, lai dibinātu kontaktus, nu, bieži vien. Uh, nav pārāk liels stimuls, lai kaut kur dotos un ka tur vairs nav nepieciešams budžets. Un tāpat jūs teicāt, ka cilvēki no ES 13 reti tiek iesaistīti ES 15 tīklos. Nu, kā jūs uh, vēlaties to atrisināt? Kāds ir jūsu redzējums? Paldies. Paldies. Tagad citi runātāji, kas ir pieteikušies. Nīblers konzults. Paldies, priekšsēdētāji. Vīrinkas kundzes jautājums ir svarīgs, tātad arī paši referenti varētu mums pateikt, kā risināt situāciju, ne tikai, piemēram, palielinot algas. Gribēju arī pavaicāt, varbūt ir arī kaut kādi pozitīvi piemēri Eiro, ES 13 valstīs varētu, nu, taču varbūt tiekties uz augšu un pateikt to, kas ir labs, nevis tikai kritizēt. Jo šodien, nu, ko tad es dzirdēju, ka tikai S15 ir galvenie labumu guvēji un tā tālāk, un, nu, visai drūmai nav jūs ieskicējāt. Es nevēlos tā domāt. Varbūt, ka jums tomēr ir arī kādi labi piemēri kas ir eh, labi īstenots S13 valstīs un kā to varētu, nu kā tad uz šīs labās pieredzes balstoties varētu būvēt tālāk. Paldies, Nikas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Labprāt vēlējos. Uh, reaģēt uz Varšavas eh, universitātes profesoru teikto kolēģe vaicāja, nu, eh, kāda ir tā pozitīvā pieredze valstīs, kas ir iestājušās e, es pēc 2014. gada. Bukarestes universitātē mēs esam gūši panākums. Tas ir izcils piemērs. Tas ir līdzvērtīgs projekts CERN projektam Ženēvā. Un jāsaka, ka šādi izcilības centru vadīti projekti pirmo reizi ir notikuši Austrum Eiropā tā, ar tādu vērienu. Pie mums strādā ne tikai rumāņu zinātnieki, bet arī citu valstu zinātnieki. Vai jums šķiet normāli, ka zinātnieks no Rumānijas saņem 3 eiro stundā un, piemēram, eh, vācu zinātnieks nopelna simtreiz vairāk? Nu, vai jums tas nešķiet dīvaini? Es jums gribu pastāstīt sekojošo. 90. gadu sākumā kāds uh, taksometra šoferis Eh, kas strādāja, piemēram, Austrumvācijā, saņēma piecreiz mazāk naudas nekā Rietumvācijas taksometru šofērs. Nu, mēs gribam atbrīvoties no šāda modeļa. Un Ir, nav taču tik milzīgi daudz zinātnieku Eiropas Savienībā, bet Ruijas kundze pareizi teica, ka ir jādomā par iespējām, ir jāsniedz iespējas zinātniekiem strādāt. Bet es jums gribu pateikt, ka vēsture visu saliks savās vietās, jo. Rumāņu zinātnieki ļoti bieži piedalās dažādos pētniecības uh, uh, projektos. Viņi ir arī ļoti daudzus, eh, teiksim, eh, būtiskus atklājumus ir veikuši, un pateicoties arī rumāņu zinātniekiem šobrīd var lidot eh, lidmašīnas, jo viņi, izmantoja, viņi iz, izgudroja reaktīvo motoru. Uh, Un, ja jūs vēlaties, lai eh, patiešām būtu panākumi, tad pret visiem ir jātiecas godīgi, ir jābūt līdztiesībai, lai visi varētu būt ieguvēji no šī finansējuma. Kas tad ir jādara? Nu, Komisārs eh, pirms mēneša ieradās Bukarestē, un viņš ļoti labi saprata, kādas ir šīs problēmas, ņemot vērā uh, programmu uzbūvi. Un, ja, piemēram, zinātnieks saņem 3 eiro stundā, nu kas tas par zinātnieku, kā viņš var normāli veikt savu darbu? Situācija ir jāuzlobo. Tas, ko saņem eh, ES 13 dalību valstu zinātnieki ir nepieļaujami. Viņi atrodas uh, ļoti sarežģītā situācijā. Količeka kungs, paldies! Vajadzētu patiešām pastīties uz to, kas notiek Eiropā. Nevajadzētu skatīties tikai uz Vācijā notiekošo. Eiler kungs. Jā. Jūs jautājat par rezultātiem, algām kur ir starptautisku uzņēmumu uh, vietnes, ražotnes. Jūs būtu patiešām pārsteigts un jums būtu daudz labāka sajēga par realitāti. Cik veiksmīgi ir projekti, to ir grūti izvērtēt. Es palīdzēju finansēt ļoti uh, tehnoloģiski attīstītu uh, uh, stikla pūšanas krāsni. Nu, diemžēl projekts nebija rentabls, bet tas bija ļoti rafinēts. Un, ja mēs, piemēram, salīdzinām Čehijas republiku ar Vāciju, jaunajās dalību valstīs algas ir apmēram 70% no vecajās uh, saņemtajām algām. Nu, jums ir jāsaprot, kas notiek dzīvi, tikai tad jūs varat par kaut ko sūdzēties. Ja mēs runājam par starptautiskiem uzņēmumiem, jāapzinās, kur tad tie atrodas. Es, piemēram, ja mēs runājam par stīkliniekiem, uh, stikla pūtējiem. Ja mēs zinām, ka izpēt šajā jomā notiek ASV un Bēļģijā, bet Čehijas republika tad varētu būt ieguvēja. Vai arī Polija, Slovākija, Austrija un Vācija daļēji. Es te runāju par stikla ražošanu. Es saprotu, ka situācija var būt eh, citādāka citos sektoros. Un kas notiek Itālijā? praktiskā izpēte e, dominē valsts ziemeļos, un to gandrīz nevaram atrast e, dienvidos. Vēl kāda piezīme. Kolēģi runāja par e, veiksmīgiem projektiem. Čehijas republika ir ļoti lielu progresu panākusi e, ražojot e, ļoti, ļoti vieglas līdmašīnas, un mēs esam arī citās jomās gūši pienākumus. Tas bija sadarbības projekts ar PS un trešajām valstīm. Un vēl Ēlera kungs. Augstākie nodarbinātības rādītāji stikla ražošanā ir Vācijā 50 tūkstoši, otrajā vietā ir Čehijas Republika ar 25 tūkstošiem šajā lauciņā nodarbināto. Un kur tad ir praktiskā izpēte? Vācijā. Jāsaka, ka Čehijas Republikā kaut ko tādu ir grūti sameklēt. Lai gan mums ir ļoti daudz šajā nozarē strādājošo. Un tā ir šī milzīgā atšķirība starp jaunajām un vecajām dalību valstīm, ko mēs beidzot gribam pārvarēt. Mēs arī vēlamies uh, samazināt algu atšķirības, tās izskaust. Čehijas republikā uh, zinātniekiem tika paaugstinātas algas, bet joprojām daudz no viņiem dodas uz Vāciju un Austriju, lai strādātu. Paldies! Paldies! beigu, esam beiguši uzklausīt runātājs. Enzo Tomanīni no Eiropas komisijas ir ieradies pie mums, došu jums vārdu um, dažām piezīmēm. Jā, mums nav pārāk daudz laika palicis, lūdzu, esiet lakonisks. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju pateikties eh, Kabezan Ruīzes kundzei, parlamenta deputātiem, runātājiem par šo uzklausīšanu. Gribēju pateikties visiem četriem eh, ekspertiem par būs iekto vielu pārdomābu. Izskanēja ļoti daudz labu domu, daudz skaitļus uz ekrāniem redzējām, nu varbūt par to mums vajadzēs vēl vairāk apspriesties pašiem savos dienestos, lai labāk izprast arī šo skaitļu izcelsmi, bet jā, nu Tie ir pamatoti rādītāji un tie uh, ļauj labāk izprast problēmu. Jāsaka, ka mūsu pieeja par labāku regulējumu ļoti cieši sasaucas ar jūsu redzējumu. Mēs pirms kaut ko piedāvāt, izvērtējam situāciju. Tātad, lai sagatavotu skatam uz priekšu, mēs arī pametam skatu uz uh, atpakaļu. Priekšsēdētāji kungs, jūs būsiet dzirdējis, ka mums ir arī īpaša procedūra tagad spēkā, e, iekšējā pārskata procedūra, tas paver ceļu arī atvērtām konsultācijām un mēs Pateicoties šai procedūrai, izmantojot atkal tās konsultācijas, varam nu, uz 2000 jautājumiem atbildēt. Tas ir ļoti vērtīgi. Priekšsēdētāji kungs noteikti būsiet arī dzirdējis, ka izvērtējumu procedūras ietvaros ir izveidots ekspertu panelis, kas palīdzēs. Uh, veikt nākamos darbus pēc tam, kad būs beigusies vērtēšanas procedūra. viesi eh, šodien stāstīja, ka izpēta un inovācijas nav pašmērķi, bet eh, līdzekļi, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Šai domāju varu piekrist noslēgumā. Priekšsēdētāji kungs varu teikt, ka mēs Protams, kā ceļa maizi šodien paņemsim līdzi e, šīs labās domas un atziņas, iepazīsimies arī ar ekspertu e, apkopotajiem datiem rūpīgāk. Uh, Tas mums palīdzēs arī labāk izprast kopīgu šo sarežģīto izpētes un inovāciju struktūru un galu galā tas nāks par labu mūsu pilsoņiem. Mums jādomā par sistemātisku pieeju, ir jādomā arī par uh, izpētes un inovāciju programmu ietekmi uz kopīgo politiku. Paldies! Mēs uzklausījām jautājumus. Nu, daži jautājumi izskanēja tieši vēršoties pie Ēlera kunga. Vai jūs gribētu rēģēt, bet nu ļoti, ļoti lakoniski, jo nav vairs daudz laika palicis lūdzu. Nevajadzētu nekādus pārpratumus pieļaut. Man ir bijis tas gods piedalīties septiņās uzklausīšanās kopīgi ar poļu kolēģiem apvārsnes 2020 ietvaros. Kopīgi ar Ježī Būzeku mēs piedalījāmies programmas veidošanā un esmu patiešām nedaudz sarūktināts, ka mazāk līdzekļu tiek atvēlēts jaunajām dalībvalstīm, bet jaunām dalībvalstīm pašām ir jālēmi, ko tad darīt un kā izveidot šos uh, izpētes centrus Polijā vai citās dalībvalstīs. Programmas loģika ir jābalsta arī uz statistiku un ja jūs paši pieprasāt naudu un izstrādāt projektus, jūs paši veidot šos centrus un tos ceļat, bet ja jūs pieprasāt, lai kāds cits no ES 15 dalību valstīm to izdara jūsu vietā, nu tad viņi arī saņem daļu līdzekļu, nevajag par to brīnīties. Ir tā tad šīs uh, twinning programmas, un ja kāds no ES 15 ekspertiem uh, tiek lūgts veidot struktūras ES, ES 13 valstī, tā tas ir. Nu, un tad nauda nonāk arī viņu kasēs uz statistikas datiem raugoties varbūt tas šķiet pareizi, bet, nu jā, no praktiskā viedokļa skatoties, tas šķiet nesaprotami. Es domāju, ka īstenībā šī ir viena no labākajām programmām, un mūsu politiskā grupa noteikti strādās, lai to paplašinātu. Es pat dubultotu. Uh, skaitļus, kas te ir minēti, jo programmas paplašināšana, runājot arī par dažādu valstu sadarbību starp šiem, par šiem twinning projektiem, tas rada tādu jaunu slāni, jaunu struktūru šim izpētes darbam un arī sapurina šo iesīkstējušo akadēmisko sistēmu. Lūdzu, nepārprotiet mani. Mums ir jāsadarbojas, mums ir visiem skaitļi piedāvāt. Es domāju, ka tie pat nav 5%, bet tikai 3,9% līkne iet uz leju. Tas ir ļoti bēdīgi, bet mums, protams, ir jāveic rūpīga analīze. Un ko tad mēs īsti darīsim? Manuprāt, ja mēs gribam būt kaut nedaudz vaļsirdīgi, no ES 13 dalībvalstīm, nu varbūt Polija un pēdējo tās valdības uh, no šīs grupas izslēgšu, ir bijis daudz pretestības pret izpētu un attīstību. Jā, visi gribēja to finansēt no struktūra fondiem, bet pat runājot par uh, struktūra fondiem, mūsu komiteja kopā ar IMCO komiteju balsoja, ka trešdaļa uh, līdzekļu ir jāatvēl struktūra fondiem. Un ja jūs pēc tam pastītos uz balsošanas sārakstu, uh, jūs varētu redzēt, ka ES 15 eh, eh, un tikai Polija balsoja par šo finansējumu un visas pārējās eh, ES 13 dalībvalsts balsoja pret. Ja mēs runājam par devīto izpētes pamatprogrammu, mēs vēlamies vairāk iesaistes un aktivitātes. Uh, Nu, nevajag visu laiku domāt pēc veciem lekāliem. Mums ir jāsaprot, ko tad ES 13 ir teikuši šobrīd padomē. Viņi tikai ir sūdzējušies par mazajām algām, bet tas mums neļaus virzīties uz priekšu. Mums ir jārod kopīgi risinājumi, nevis tikai ir uh, jāapvaino citam citu. Paldies! Lūdzu, tagad laiks atbildēm Profesori, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ir vesela virkne būtiski jautājumi. Protams, es nevarē, nevarēšu atbildēt uz visiem, man nav gan daudz laika, taču daži komentāri tiešām ir mans atbildes vērta. Vispirms esmu ļoti pateicīgs referents kundzei par to, ka viņa uzsvēra, ka ir svarīgi piedalīties. Tas ir tādas programmas kā pamatprogramma. Te nav runa tikai par izcelību, te ir arī runa par to, ka jānodrošina, ka šie izcelības centri dažādās eh, mūsu kontinenta mm, nomalēs tiek atzīti un ka dažādām organizācijām, pētniecības centriem ir iespēja piedalīties, un tā mēs arī pārvaram nevienlīdzības problēmas. Te ir runa par izcilību, kas koncentrējas kādā geogrāfiskā punktā vēlos vērst jūtu uzmanību uz to, ka Eiropas Savienībā ir daudz aizmigušo princešu dažādās ēst e dalībās. Es zinu, ka jūs paraugāties uz statistiku apvārsnī 2020, tad jums neliekas, ka jums ir šīs abotās princeses Eh, visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, bet varbūt tas ir potenciāls, kas neviens, eh, ko neviens nevēlas atklāt. Varbūt, ka dažas, daži pētniecības institūti atradīs savas abortās princeses un tad šie prinči iemīlēsies viņās. Taču mēs tiekam turēti tādā kā turni un neviens nevēlas tikties ar šīm abortiem princesēm. Tā ir izcilības problēma ģeogrāfiskais sadalījums. Ēlēr kungs laipni minēja, ka Eiropas parlamenta deputāti gaida konkrēts ierosinājums. Es tad eh, jūs aicinu paskatīties uz manas eh, prezentācijas pēdējo slaidu, kura minēti trīs punkti, kā risināt izaicinājumu problēmas. Bet man ir nedaudz problēma saprast, kāda ir diskusija loģika. No vienas puses dzirdu, ka parlaments gaida ierosinājums, taču, kad ierosinājumi tiek formulēti, tad mēs dzirdam, ka tās ir tās pašas diskusijas. Uh, Atgriežamies pie nostājām, kas tika paustas pirms pieciem gadiem. Mana problēma ir tāda, ka dati liecina par to, ka apvārsnī 2020 bija liela plānošanas kļūda. Netika ņemts vērā tas fakts, ka ir jāpalielina dažu Eiropas Savienības eh, dalībvalstu grupu līdzdalība programmā. Un pašreizējā pakotnē un uh, rīcības programmā nav veida, kā šo līdzdalību palielināt. Situācija ir vien pasliktinās. Uh, ievācot statistikas datus, tiek secināts, ka līdzdalība dažās dalībvalstīs pats samazinās. Mēs skatāmies uz datiem, bet kāpēc mēs nedomājam par izcinājumu? Kāpēc mēs neesam pavērti dažādu ideju diskus, diskus, apspriešanai tā vietā, lai vienkārši aprobežotos ar frāzi, nu, mēs jau pirms pieciem gadiem par to spriedām. Es aicinātu jūs rūpīgi papētīt datus un padomāt, ka varbūt ir kaut kāds veids, kā programmas uh, dizaina kļūdas varētu labot, varbūt nākotnes vārdā būtu vērts to panalizēt papildus. Ēna referentes kundze Kadrītis, kas sacīja Uh, līdzdalības pakotnes paplašināšanu un izcilības vairošanu, ka tas ir izaicinājums. Tam es piekrītu. No vienas puses, protams, tā ir, kad jums ir um, partneri no divām vai trim valstīm, tad tā ir viena lieta, bet līdz tam es nedomātu, ka izcilības pakotnes paplašināšana uh, būtu optimālais risinājums, kas nodrošinātu plašu, eh, izcilu Eiropas Savienības 13 dalību valstu pētniecības institūtu līdzdalību. Jo patiesībā te tiek iesaistīts pavisam neliels pētniecības institūtu skaits, bet patiesībā 52% no uh, budžeta nonāk šo 15 veco dalību valstu skaitā ir komentārs no Ēlera kunga, taču viņš runā bez mikrofona tūkiem, nav dzirdams. Of, of... Divu, triju uh, iesaistīto institūtu programmas loģika ir tāda, ka jūs maksājat par to institūtu, kas ir jūsu valstī, un tas nav piemērs, uh, kā tajā gadījumā, kad Eiropas Sanības budžeta nauda nonāk 15 dalību valstu uh, rokās. Mēs, kā jūs varat apgalvot, apgalvot ka paplašināšana ir piemērs, tad, ja šajā gadījumā 15 dalībvalstīm nonāk nauda, bet šī komandas darba projekti nozīmē, ka ir tikai 2-3 valsts iesaistīts. Iesaistīs Buzekungs, pārtauts Eilerkungs, saka, ka tas jārunā divpusējās sarunās. Kinčevičs kungs turpina. Magau kungs, referents minēja, ka pat eh, Eiropas Savienības 13 un 15 dalību valstu grupās ir dažādas valstis vai reģioni, kas uh, tiek atmesti vai palikti novārtā dažādās programmās. Es piekrītu, ka tas jautājums arī būtu jārisina. Piemēram, runājot par devīto ietveru programmu vai pamatprogrammu. Jerņikas kundze pieminēja bažas par finansējumu kontaktu veidošanai apvārsnes 2020 ietveros. Iespējams, ka te būtu jāpaskaidro eh, paziņojums, ko iekļāvu savā prezentācijā. Tur bija runa par to, ka ir jāpaver eh, kontakti, te nav runa tikai par finansējumu. <clears throat> Zinātniekiem bieži vien nav runa tikai par finansējumu, konferenču apmeklējumam vai ceļojumam tā nav pamat problēma. Svarīgāk ir tas, ka jums ir lieliskas pētniecības komandas, kas tomēr netiek aicinātas piedalīties konsorcijos, jo daži konsorcija partneri mm, labprātāk uh, turpināt darbu ar saviem kolēģiem, ar kuriem ir saraduši strādāt pēdējo 15 gadu laikā citu konsorciju ietvaros. Pievēršos jautājumam vai komentāram, kuru uzdeva Nībleres kundze. Viņa gan ir pamatuša telpu. Mums ir daži pozitīvi piemēri par veiksmīgiem apvārsnes 2020 projektiem no Eiropas Savienības 13 dalībāsim, protams. Uh, Varšavas universitāte šai ziņā ir labam guvēja apvārstas 2020 ietvaros, taču pavisam atklāt var teikt, ka mums ir arī veiksmīgi projekti tirsniecības jomā, ko ir finansējusi Nacionālā pētniecības finansējuma aģentūra, un nav neviena gadījuma, ko būtu finansējis apvārs 2020 vai 7. pamatprogramma, kas uh, atbalstītu novatorismu un uh, veicinātu arī nacionālo finansējumu ietekmi. Varbūt tas saistīts ar to, ka mums ir lielāka pieeja pētniecības budžetiem, kas tika piešķirti institūcijām, kas bija veiksmīgas un izpildīja arī pret tām izvirzītās prasības. Paldies! Priekšsādātais profesāri, protams, ir ļoti svarīgi ņemt vērā Eiropas Savienības, eh, tas, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs 90% līdzekļi ir finansējumam. Septītā pamatprogramma finansē tikai 10% no pētījumiem. Viss pārējais 90% tiek finansēts no dalībvalstu resursiem. Un katrā dalībvalstī finansējums no septītās pamatprogrammas katrā dalībvalstī ir vienāda no 10 līdz 13%. Sen Sebastian Kungs, lūdzu. Nu, patiesībā man nebija uzdot tik daudz jautājumu, jo šķiet, ka debates koncentrējās ap šo ES 13 dalību valstu problemātiku. Tā, protams, ir nozīmīga. Tas man atgādina, ka pirms 30 gadiem Spānija sāka piedalīties, ja nemaldos, piektajā pamata programmā. Tad arī mums bija liela diskusija, kā mēs varētu piedalīties šajā programmā. Man šķiet, ka Mēs veicām tādu lēcienu uz priekšu, bija apguves process, mēs guvām atbalstu no reģionālajām valdībām un nacionālas valdības, kas mums ļāva kļūt par svarīgu spēlētāju. Pamatprogramma varbūt to procesu var pātrināt. Tas būtu risinājums, taču es neesmu īstais cilvēks, kas varētu atklāt, kā to panākt. Taču konkrētajā gadījumā mums ir bijušas ļoti daudz veiksmīgas sadarbības ar pētniekiem no tām valstīm. No šī viedokļa mēs tiešām esam gandarīti. Šķiet, ka um, manis sacītais ir pārprasts. Vēlos paskaidrot, ka, protams, pamatpētniecība ir būtiska ja mēs vēlamies kļūt par novatorisku reģionu. Protams, es nevēlējos sacīt kaut ko pretēju. Es runāju tikai par labu līdzsvaru starp trim pīlāriem. Kā mēs risinām dažādos pētniecības nozaru statusu, tad pamat pētniecība ceļā uz tirgu. Tā ir svarīgākā lieta. Jāņem vērā, kas, kāda resursi, kāda ietekme vajadzīga katrā ķēdes posmā, tā lai mēs varētu identificēt tos brīžus, kad šī ķēde tiek pārtraukta, pārauta. Mums jārūpēs par visu procesu kopumā. Runājot par ietekmes jautājumu. Konkrētajā gadījumā, runājot par RTO, RTO, katram no tiem ir sava ietekmes zona, un tie darbojas arī atšķirīgos eh, rūpniecī, atšķirīgās rūpniecības nozarēs, daži ir plašāk, daži mazāk plaši, daži ir reģionāli, daži nacionāli taču tajā jomā, kur tie ir aktīvi, ir novērojama ietekme. Nav šaubu par to, ka tajos reģionos, kur ir sabalansēta ekosistēma, norisinās inovācijas. Jāņem vērā šī ideja konsekvences atbalstīšana Tas, ka kādā vietā ir ļoti laba universitāte, nav vienīgais iemesls, kāpēc reģions eh, izceļas ar savu novatorismu vai arī kapitāls, tā klātbūtne arī nav pietiekama kā vienīgais faktors. Tad jādomā par veselām ekosistēmām. Atbildot uz jautājumu, vai es mainītu vērtējumu sistēmu, jā, es to mainītu. Es domāju, mēs nevaram. Mēs kā reģions nevaram atļauties visu šo priekšlikumu izmaksas. Un tāpēc mums vispirms būtu jāsamazina tas darba apjoms, kas mums pat labam ir, lai panākt labas proporcijas. Es domāju, ir nepieciešami divi vērtējumi posmi. Un tad, kad tas šie centieni tiek paņē, paveikti, tad ir jāatrod instrumenti, lai šo darbu pēc iespējas pilnvērtīgi izmantotu. Paldies! Muzekungs, liels paldies! Paldies par šīm lieliskajām diskusijām! Paldies jums visiem! Mūsu runātājiem! Pateicos par jūsu konstruktīvajiem ierosinājumiem. Mm, tos pat ir vērts ierakstīt septītajai pamatprogrammai. Un mani kolēģi no Eiropas parlamenta, paldies par interesantu uzklausīšanu, par ārkārtīgi svarīgajiem tematiem, jo mēs jūtamies atbildīgi par devīto pamatprogrammu. Te nav runa tikai par apvārsnes 2020 vidustermiņu pārskatu. Tātad liels paldies par lieliskām diskusijām, par jūsu ITRE komitejas sanāksmē atvēlēto laiku. Tā ir pēdējā daļa ITRE komiteja sanāksmei šogad. Nākošā sanāksme būs 12. Eh, janvārī 9 no rīta. Un tā būs pēdējā sanāksme pirms mūsu sasaukuma laika puses apritēšanas. Redzat, kā šī puse laika ir eh, neticami ātri apritējusi. Tas mani šokē, bet es domāju, ir labi jaunumi jums, ko var novēlēt priecīgas Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Ak, nē, būs taču vēl dzēriens uz eh, Ziemassvētkiem, es atvainojos. Eh, tad eh, es par daudz tagad pateicu. Lielas paldies! Līdz Ziemassvētku dzērienam un 12. janvārim. Paldies!